risinājumi. Nu, piemēram, runājot par metāliem, esmu runājis ar daudziem ražotāju pārstāvjiem, kas strādā ar nanomateriāliem. Viņi runā par to, ka pastāv iespēja atrast uh, alternatīvos, uh, alternatīvās vielas, alternatīvos metālus, tāpēc ir ļoti svarīgi tieši veicināt inovācijas. Ceturtais punkts ir indikātoru izstrādē. Un šeit es aicinu komisiju un dalību valstis. Un piektkārt ir paplašināt eko, uh, eko dizaina direktīvu. Šobrīd runāts par, par direktīvu, par uh, enerģiju lielākoties, tad ekoloģisko direktīvu, un es tiešām uzskatu, ka pareizi būtu uh, jau ražojot produktus, domāt par to, kā pēc tam varēs atkārtoti izmantot produktos lietotos materiālus. Tāpēc ir ļoti svarīgi jau ražošanas brīdi ekoloģiski domāts. Šie ir pieci prioritārie pasākumi. Protams, nebija viegli ierobežot sevi un ielikt tikai šos piecus. Es pat varētu nosaukt kādus 20 prioritārus pasākumus, ko varētu šeit iekļaut. Ir ziņojumā arī citi aspekti, piemēram, kā zaļie iepirkumi, patērētāja loma. Pagājuši gadu mums bija Eirobarometra dati, kas norādīja uz to, ka patērētāji ar lielāko prieku piedalīsies mērķos, kas ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, ar atkārtotu izmantošanu. Daudzi patērētāji ar lielu entuziasmu piedalīsies. Nākamais aspekts ir saistīts ar nodokļu aplikšanu no, um, no ieguldītā darba aplikšanu ar nodokli, pārlikt nodokļu slogu uz uh, piesārņojuma apjomiem. Visi šie aspekti šobrīd ir iekļauti manā projekta. Nu jā, šobrīd ir četri, četras lapas, un īstenībā arī grozījumi šobrīd ir arī tikpat daudz, arī četras lapas, tāpēc es saprotu, ka diez vai varēs visu tiešām pateikt četrās lapās. Paredz tāpēc, ka nākamnedēļ jau būs nākamais uh, dokumenta projekts, un es ceru, ka šī komiteja man varēs piedāvāt uh, labus priekšlikumus, ar lielu interesi gaidu jūsu konkrēts priekšlikums. Un nobeigumā priekšsēdētāji varu teikt, ka es ļoti gribētu jūs aicināt Mēģiniet, lūdzu, pieturēties pie tā plāna, ko šobrīd esmu piedāvājis. Tātad prioritārie pasākumi, šobrīd tie ir pieci. Nu, varbūt mēs kaut ko pamainīsim šeit, bet tiešām mēģināsim ierobežot savas izpausmes tā, lai tiešām šīs dokuments kļūtu par politiski nozīmīgu dokumentu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai gan ar komisiju, gan ar padomu mēs varētu runāt tieši par politiski nozīmīgiem jautājumiem. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad sākam diskutēt. Un pirmie ir ēnu referenti. Kārlens Florens būs pirmais, un tad nākamie. Jā, paldies, Gribrandī kungs. Jūs esat šobrīd mums piedāvājis uh, lielisku dokumentu, Mums arī ir iespēja diskutēt ar jums, un es tiešām atbalstīju to domu, ka jūs atteicāties no komisijas piedāvātā priekšlikuma un šeit iekļāvāt īstenībā jaunu pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi pareizi un ļoti konkrēti atbalstu jūsu pieju. Lai nesanāk tā, ka Nu, vienkārši tāda ir, ka mums da nav daudz vietas, tad līdz ar to mēs tagad neļausim cilvēkiem piedāvāt savus grozījumus. Tā arī nevar. Manuprāt, tas būtu ļoti bīstami. Es nekādā gadījumā negribētu pieļaut šādu situāciju. Jā, šeit, protams, ir daži momenti, par kuriem es labprāt izteiktos. Uh, būtiskākie aspekti, prioritārie pasākumi. Šeit es varu pilnībā piekrist. Jautājums, kas ir saistīts ar uh, materiālu atkārtotu izmantošanu, priekš manis šī ideja, es teiktu, zināmā mērā jauna, tāpēc, ka, manuprāt, līdz šim šī doma netiek izmantota pietiekami. Šī ideja par Schengenas zonu atkritumiem arī laba doma, Protams, ir jāskatās, kā mēs risināsim jautājumu par nodokļiem, jo šeit arī, protams, ir saikne ar jūsu piedāvāto Schengena zonu atkritumiem. Jo skaidrs, ka daži varbūt gribētu izvairīties šādā veidā no nodokļu nomaksas un vienkārši teikt, ka mēs eksportējam savus atkritumus. Un, manuprāt, par visiem šiem jautājumiem noteikti jāturpina diskutēt. Nu jā, jautājums par eko dizainu vai arī ekoražošanu maz, mazliet sagādā problēmas. Nezinu īsti, kā būs, cik tas reāli izmaksās. Manuprāt, ekoprojektēšanā ir jāiekļau arī papildu izmaksas. Man ir dēls, kurš audzē kokus, un viņam ir 5000 koki, kurus viņš tam viņš pārdot, teiksim, kādai uh, kādai pilsētai, kas gribētu šos kokus pēc tam iestādīt savā teritorijā, un kā viņš var ekoprojektēšanu iekļaut savā ražošanā. Es nezinu, manuprāt, ja mēs par kaut ko tādu runājam, tad ir jābūt ļoti skaidrām lietām. Tad, tad kas ir šī ekoprojektēšana? Jā, tas ir ļoti svarīgi tiešām nodefinēt, par ko mēs šeit runājam. Un, protams, tad ir nepieciešams arī ietekmes izvērtējums, kādas varētu būt potenciāla seks, savādāk var gadīties, ka kādam priekšlikumam ir vienkārši tāds brīvs lidojums un, un nav saskarsmes ar reālu dzīvi. Nu jā, šeit līdz ar to pie ekoprojektēšanas uzlikšu tādu jautājumu zīmīt. Par indikatoriem, manuprāt, ir ļoti svarīgi indikators noteikti pēc iespējas ātrāk. Man nav nekāda iebilduma pret to, bet varbūt varam indikators uzrakstīt tā kā tādu atvērtu sarakstu, bet īstenībā šobrīd līdz galam nav skaidrs, kas tad īsti ir tie indikātori. Un arī šajā gadījumā šie aspekti ir jāiekļauj ietekmes izvērtējumā. Tad nākamais aspekts ir saistīts ar konkurētspēju, tur vispār nav jautājumu, tas ir ļoti labi. Jautājumi par nodokļiem. Manuprāt, Herigas kundzes norāda uz to, ka nebūtu pareizi aplikt ar nodokli to, kas tiek saražot, bet to, kas tiek sadedzināts. Nu, arguments par to, ka nodokļu politika Eiropā būtu ļoti nopietni jāmaina, tad es teikšu, ka tas šobrīd nav paveicams. Bet um, sanāk tā, ka patēriņa nodoklis tiktu uh, mainīts, pievienotās vērtības nodokļu struktūra tiktu mainīta. Mūsu, manā valstī ir uh, labi sakārtota pievienotās vērtības nodokļu sistēma, bet man nav, mūs, manā valstī nav izveidot, izveidot sistēmu, kas ļautu samazināt nodokli tiem iedzīvotājiem, kas varbūt ir arī ekoloģiski uh, zaļāk domājoši. Tātad, tad norāda ir tāda, nu, es nezinu, daži saka, vajag mazāk ēst gaļu. Man jau šķiet, ka katrs drīkst pats izvēlēties, ko viņš ēd un ēd. Es nezinu, vai kaut ko tādu būtu, būtu jāiekļau arī ziņojumā. Un tie kolēģi, kas nolēma dzīvot veģetāru dzīvi, nu tad mēģiniet saprast, ka jūsu panākumi CO2 ziņā ir kaut kas. Ir kaut kas līdzīgs tam, ja jūs savā dzīvoklī, kur, piemēram, dzīvo jūsu ģimene, kur varbūt ir kāds trīs istabas un tā, ja jūs temperatūru, ko jūs uzturāt savā dzīvoklī, no 23 grādiem samazinātu uz 22, un tad tas ietaupījums būtu tikpat liels, kā jūs visa ģimene atteiktos no gaļas. Man, man ir jautājums par um, atkārtotu materiālu izmantošanu. Jā, nu šeit paralēli tiek runāts vārds atkritumi. Manuprāt, terminoloģija nav pareiza. Nebūtu pareizi šeit runāt par atkritumiem, jo, jo, kad mēs runājam par atkritumiem, īstenībā šis vārds ir negatīvs, un tad cilvēki tā to arī uztver. Bet savukārt uh, recycling, apsaimniekošana vai uh, vai atkārtota izmantošana. Manā valstī šobrīd man ir tāda sajūta, ka cilvēki kā traki savāc visu, saliek atsevišķos konteineros, bet nav īsti veida, kā šies, šis salasītais tiek pareizi palaists pēc tam izmantot. Nu, piemēram, ir atsevišķi konteineri gaišām pudelēm un tumšām pudelēm, bet tad mēs ieraugam, ka piebrauc liela krāvas mašīna, un no abiem konteineriem tiek, tiek uh, iekrauts pēc tam vienā mašīnā, un tad mēs līdz galam nesaprotam, paši kam vajadzēja tik, tik perfekti salasīt visu un sašķirot visu. Nu, manuprāt, ir jārunā par kvalitāti, par standartiem. Nu, savādāk varbūt nebūs tik labu panākumu. Bet, jebkurā gadījumā, Gerbrandī kungs, sadarboties ar jums ir patiesa prieks. Lielas paldies, Florence kungs, un tagad lūdzu Judita Merkisa un tad Raihaut kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un eh, paldies godātajiem kolēģiem par lielisko prezentāciju un arī lielisko darbu. Paldies, un vispirmām kārtām vēlētos eh, pateikties par to, ka jūs galvenu uzsvarat līdz uz jaunradi un inovācijām. Uh, Jā, ir taisnība, ka mums vajadzētu vienoties par to, kāda veida jaunrada un inovācijas tad mums ir nepieciešams, un man šeit būs šis tas sakāms. Pāris idejas. Mums ir nepieciešama īpaša inovācija, tādējādi, ka šobrīd datori ir izmainījuši mūsu pasauli tādējādi, ka varbūt mums vajadzētu piemērot jaunu fiskālo sistēmu, jaunu tehnisko sistēmu, kādā veidā mēs izmantojam, sadalām un arī tālāk dodam resursus. Man eh, patika jūs atsauc uz ziņojumu Inovāciju Eiropa, un varbūt, ka vajadzētu šeit runāt arī par izēvielu stratēģiju, par kuru mēs pieminējām jau pagājušajā gadā. Šo ziņojumu mēs izskatījām arī pagājušajā gadā. Mums šeit ir pāris kopīgās nostājas, kuru es vēlētos šeit varbūt vēlreiz at atgādināt. Runājot par jūsu priekšlikumu par fiskālajām izmaiņām, es eh, pilnībā piekrītu jums, tikai vēlējos izteikt vienu komentāru. Jūsu priekšlikums man pilnībā nav skaidrs, jo jūs šeit pamudiniet eh, nomainīt ideju par dažādu uzņēmumu aplikšanu ar vides nodokli, tad, kā jau Florence kungs teica, E, mēs jau nevaram atstāt vietu tukšu, ja mēs kaut ko nomainam, ja mēs kaut ko, teiksim, pārliekam nodokļus noda, ja mēs pārliekam darba aplikšanu ar nodokļiem uz Izēvielu aplikšana ar nodokļiem, tad tam nepieciešama spēcīga fiskālā bāze, tātad ir nepieciešama adekvāta nodokļu sistēma, lai veicinātu resursu īstenošanu. Manuprāt, būtu ārkārtīgi labi, ja mēs varētu sīkāk izvērtīt šo jautājumu. Piekrītu gan referentam, gan arī Florence kungam, ka patiesībā nodokļu sistēma spēja izmainīt sabiedrību, un mums vajadzētu izmantot šo instrumentu. Es uzskatu, ka tiešām mums vajadzētu e, varbūt vairāk parunāt par nodokļiem šajā vidas komitejā. Cita lieta, kuru es neredzu jūsu ziņojumā, ir tā saucamā atpakaļ atmaksāšana. Ja mēs vēlamies būt arvien efektīvāki, tad mēs neizvairīsimies, ka ražojumi kļūst arvien lētāki, to apjoms paplašinās un tie tiks pārdoti vairākas reizes. Iespējams, ka jūs jau piestrādājat pie šī jautājuma, bet vēlētos jums pajautāt. Manuprāt, sabiedrība mainās tādā veidā, ka izmainās gan ražotāja attieksme pret pasauli, gan arī patērētāja attieksme pret pasauli. Un es vēlētos varbūt pamudināt jūs, pamudināt privātos ražotājus, un ne tikai pamudināt, bet arī vadīt viņu vēlmi strādāt šajā sabiedrībā. Es vēlētos uh, redzēt tā saucamo leasinga sabiedrību, kurā mums vairs nepiederētu vesela virkni lieta, bet gan mēs tās paņemtu līzingā un tādējādi mēs veicinātu otrreizēju izmantošanu. Visbeidzot, par atkritumiem. Jūs esat pieminējis jaunu attieksmi pret atkritumiem. Kā jau mēs runājām izēvielu stratēģijā, mums vēlreiz ir jāatgriežās pie idejas par uh, atkritumiem, un, protams, kā eksistē tā saucamā atkrituma hierarhija. Bet mums vajadzētu runāt arī par atkritumiem kā par resursu, par izēvielām kā par resursu, un atkritumam noteikti ir lielāka vērtība, nekā mēs to sākotnēji iedomājamies. Tātad jūs šeit runājat par to, ka izēvielas vajadzētu hierarhizēt bet, manuprāt, hierarhizēt vajadzētu arī atkritumus. Tas jau tiek darīts. Un visbeidzot, uh, Mums ir tā saucamais atkritums savākšanas statistika, bet eh, mēs vēl neesam nonākuši līdz situācijai, kurā mēs uzskatām, ka, teiksim, tik un tik procentiem būtu jāiet otrreizējā apritē. Piemēram, kaut vai skatoties uz uh, uz eh, manu mobīlo telefonu, piemēram, eksperts no tā varēs izvilkt laukā un notreizē izmantot daudz vairāk derīgo materiālu un metālu nekā, piemēram, tāds, kuram nav attiecīgu zināšanu, tātad zināšanas. Un visbeidzot, otrreizējās izēvielas, jā, mēs varam izmantot arī nodokļus, un tomēr ir ārkārtīgi daudz noteikumu, kur aizliedz izmantot otrreizē veselu virkni ražojumu un produktu. Uh, Tāda noteikuma ir kaut vai no higiēnas viedokļa raugoties, un arī veselī, sabiedrības veselības nozarē ir vesela virkne noteikumu, kur aizliedz izmantot ļoti daudz labu ražojumu. Mums vajadzētu varbūt runāt par resursu inteliģentu atkārtot izmantošanu. Mums ir jāpārskata vesela virkni noteikumu. Un visbeidzot par patērētāju. Jūs daudz esat uzsvērs to, cik svarīgi ir iesaistīt arī privātos ražotājus, bet, manuprāt, šajā sapdrumstaloti domātu, domājošajā pasaulē mēs lielu uzmanību pievēršam patērētājam un tomēr nepietiekam lielu. Jūs šeit runājat arī par uzturu. Tas ir ļoti labi, un manuprāt, tas ir svarīgi, un tomēr mums ir jāizmaina mūsu uzturs, un tas pilnīgi noteikti ietekmēs gan transporta sektoru, gan arī vidi. Bet visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, mums ir jāizmaina patērētāju rīcība, patērētāju rīcības musturs, ja vēlaties. Pie tam ir jārunā ne tikai par ražotāju atbildību, bet arī par patērētāju atbildību. Uh, Manuprāt, būtu vienkārši lieliski, ja mēs izmantotu arī Eiropas samieni, Savienībā izmantoto marķējumu un izveidotu kopīgu marķējumu, kurā būtu uzrādīts gan energopatēriņš, gan resursu izmantošana, gan arī citi patērētājiem adekvāta informācija, kurā būtu norādīts gan produkta izcelsmes, vieta vai valsts, gan arī visa ķēdīte un kā produktu ir paredzēts izmantot. Un visbeidzot, divi momenti. Es neesmu īpaši entuziastiski par nanotehnoloģijām. Jā, tiešām uzskatu, ka nanotehnoloģijas ir laba lieta, un tomēr ir tādas nanotehnoloģijas, kuras, kuras sekas mēs redzēsim tikai pēc kāda laika, piemēram, sudraba savienošana kopā ar nanotehnoloģijām jau šobrīd tiek pakļauta zināmām šavā, šaubām. Un visbeidzot, Šengena un atkritumi. Es personīgi uzskatu, ka atkritumus vajadzētu izmantot pēc iespējas augstākā līmenī, bet, piemēram, Schengen un atkritumi. Es, eh, protams, nenosaukšu vārdā kādu konkrētu valstu, bet ir Eiropas Savienībā dalību valstis, kuras ir sliktākas, ja vēlaties šādu epitetu nekā citas. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir lieliski atkrituma pārstrādes un izmantošanas noteikumi, bet problēma jau ir to realizācija dzīvē. Līdz ar to, kamēr visi noteikumi, kur ir vienkārši lieliski vispārākajā pakāpē, netiks adekvāti īstenot dzīvē, tad es esmu pret to, ka jūs vispār šeit pieminat Eiropas zonu, godātais referenta kungs. Es vēlētos no sirds piedalīties turpmākajās diskusijās, un esmu pārliecināta, ka ziņojums gala beigās būs visiem pieņemams. Paldies, Merkis kung, kundzi, un tagad lūdzu pasaihauts, un tad būs Miroslavs Utskijs. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un es vēlētos pateikties Janam par šo ziņojumu, kurš patiesībā iet pareizajā virzienā un arī parāda mums, kā strādāt un kāpēc. Jūs varat cerēt uz zaļo politiskās grupas atbalstu, jo kā jau jūs ticiet un arī sagaidiet, mēs runājam par Eiropas nākotnes ekonomikām un par to, par Eiropas nākotnes ekonomiku. Un tāpēc šis ziņojums arī citās šā parlamenta komitejās būs pamats daudzām diskusijām. Uh, Liela problēma jau ir tāda, ka, piemēram, runājot par resursu efektivitāti, mēs to bieži saistām kopā ar vides darba kārtību un vides jautājumiem. Nē, tas ir patiesībā smieklīgi, ka mēs to skatāmies tik šaurā gaismā. Efektīva resursu izmantošana ir tiešā veidā saistīta ar ekonomiku. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt, un par to tiks runāts arī citās komitejās, ne tikai vidas Tātad mums vajadzētu raudzīties arī, lai šīs diskusijas it kā izietu ārpus šī ietvara, kas nosaka tikai un vienīgi ekonomiskos terminus un vārdkopus. Bet, kā jau jūs teicāt, jūs pats esat iesniedzis veselu virkni grozījumu, un arī mēs tos iesniegsim. Varbūt šeit pieminēšu četrus momentus. Tātad tā saucamā straumēšana. Pirmais - atkritumi, cena, Un visbeidzot, ambīciju līmenis, ko mēs vēlamies. Šie četri momenti no mūsu politiskās grupas puses būtu uzsverami jūsu ziņojumā. Tātad šie četri punkti. Vispirms tā saucamā straumēšana, jeb mainstreamings. Vispirmām kārtām mums ir jābūt pārliecinātiem, ka būsim, es vēlētos jums pateikt, ka mēs nevēlamies mainīt jūsu ziņojumu struktūru. Galvenais, mēs vēlamies pareizi sa, sagrupēt prioritātes. Tātad eh, bieži vien Eiropa nāk klajā ar 50 prioritātēm, kuras būtu risināmas 50 dažādos veidos. Es nezinu, vai tās ir prioritātes. Tātad mēs vēlamies, lai jūsu ziņojums būtu tāds eh, spicāks, ja vēlaties. Tātad mainstreaming straumēšana, kā mums pietrūkst? Mums pietrūkst tā, ka šī te resursa izmantošanas darba kārtībai ir jābūt Eiropa 2020 darba kārtības sastāvdaļai. Tātad mums ir jāraugās uz to, ko Eiropa ar savu ekonomiku darīs nākotnē. Šobrīd Eiropā mēs dzīvojam fiskālās konsolidācijas ērā, bet gala beigās, beigu galā, ja mēs efektīvi neizmantosim resursus, tad mums būs problēmas, gribam to mēs vai nē, būs mums budžets vai nē, jo mēs maksāsim pārāk daudz par resursiem. Tātad straumēšana. Šai resursefektīvai izmantošanai ir jābūt iekļautai Eiropa 2020 darba kārtībā. Tikai tā mēs kaut ko panāksim. Nākamais - ilgtspējīga ražošana un adekvāts patēriņš. Protams, ka mums ir jāsavelk kopā ražošana un patēriņš, un tas ir ļoti svarīgi, to mēs vēlētos redzēt uzsvērtu. Fiskālās reformas arī šeit mēs jums palīdzēsim. Nākamais - atkritumi Es pilnībā piekrītu manai kolēģei, ka jūsu ideja par Schengenu, Schengenas savietošanu ar atkritumiem būtu um, jāpārskata. Schengenas ideja ar atkritumiem jau ir laba, bet būsim uzmanīgi. Uh, Ja mēs visu sākam skatīties no Schengenas viedokļa un ar Schengenas brillēm, tad jā, piemēram, ir piemēram dalība valstis, kuras neizpilda noteikums un ir tādas, kuras izpilda. Tātad, vispirmām kārtām mums ir nepieciešama tā saucamā atkritumu hierarhija, un mums ir jāmēģina pēc iespējas vairāk samazināt atkritumus. Tātad pēc tam, kad mēs esam atkārtot izmantojuši kādus resursus, tos pārstrādājuši vai pat eh, tālāk nodevuši tādus pašus, tad atkritumi būs samazināti līdz vēlams nullei, un tad jau mēs varam runāt par kaut ko citu. Un lai nebūtu tā, ka mēs patiesībā transportējam atkritumus, kas gala beigās ir transportēt ūdeni, jo tādā veidā mēs neadekvāti izturamies pret mūsu atkritumiem. Tātad Schengens ideja ir laba, bet tam ir jābūt daudz plašākā skatījumā, lai tas neaprobežotos tikai un vienīgi ar Schengenu. Vienkārši piemērs, un man pietrūks šā skatījuma jūsu ziņojumā. Tātad eh, jūs nekritizējiet citas direktīvas, uh, un, piemēram, tā saucamo atjaunīgo resursu direktīva, mēs runājam par konkrētiem, par konkrētu mežu tipu, un meži tiek sadedzināti konkrētās tā saucamajās bijušajās ogļu spēkstacijās. Tātad mums ir jārunā par to, ka mēs izmantojam biomasu enerģijā, bet biomasa, kuras energopotenciāls ir milzīgs, tiek sadedzināta tās vecajās ogļu spēkstacijās spēkstacijās, no kura, kuras no šīs biomasas var dabūt laukā ļoti maz enerģijas. Tas ir slikti fuj. Es pilnībā piekrītu, ka jūsu izvirzītie grozījumi arī tam palīdzēs, un tomēr tam būs nepieciešams zināms laiks. Tagad par cenām. Arī cenu ziņā jūs varētu būt drastiskāks. Manuprāt, būtiskākais, ko šeit vajadzētu atcerēties, ir tas, ka gadu gaitā, raugoties uz mūsu darba efektivitāti, darba efektivitāte ir pieaugusi milzonīgi, kamēr resursa efektīva izmantošana ir sa saglabājusies tikpat kā neskarta. Mēs esam izvēlējušies ar nodokļiem aplikt darbu, līdz ar to darba efektivitāte ir milzuma pieaugusi, bet resursus mēs neesam aplikuši teikpat lielā mērā ar nodokļiem, un līdz ar to resursu efektīva izmantošana nav notikusi. Jā, jūs to it kā garām ejot pieminiet savā ziņojumā, un tomēr cena gala beigās ir tas burkāns vai pātaga, ja vēlaties, kas gala beigās noved pie resursu efektīvas izmantošanas. Un visbeidzot, ceturtais punkts pēdēj, pēdējais ir ambīcijas. Es personīgi uzskatu, ka jūsu ziņojumā mums pilnīgi noteikti konkrētos punktos ir jābūt striktākiem. Ja mēs, e, mums ir ja vienkārši jāmē, e, jāmēģina izmainīt teksta redakciju. Jūs runājat par dažādiem kritērijiem, jūs runājat par pamudinājumiem. Nē, mums ir jāsaka konkrētā tekstā, ko mēs gribam. Tātad e, mums ir jārunā par ekonomisko izaugsmi, un arī šeit mums ir jābūt striktākiem izvēlētajos vārdos. Nākamais par indikatoriem. Jā, protams, resursu produktivitātes indikatori un kritēriji, tos varbūt ir labi izstrādāt, bet gala beigās tas viss jau noīsinās uz to, cik resursa efektivitāte ir vidai draudzīga. Līdz ar to eh, varbūt, ka tādā glancētajā presē mēs varam runāt par resursa efektīvu izmantošanu tādos terminos, kā jūs to esat ierakstījis savā ziņojumā, bet patiesībā politiskā ziņojumā vajadzētu būt daudz spēcīgākam un intensīvākam tekstam. Bet pamat pamatos atbalstu jūs idejas, lūdzu padariet jūsu ziņojumu ziņojumu striktāku, spicāku, asāku. As, ai... Paldies, Aihaut kungs! Tagad lūdzu Miroslavs Uskijs. Lūdzu! Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt, līdzīgi iepriekšējiem runātājiem vēlētos pateikties Gerbrandī kungam par ļoti labi prezentētu vispārējo ietvaru Viņš runā par stratēģiju. It īpaši vēlos uh, piekrist tam, kā runājot par uzdevumiem, kas ir izvirzīti Eiropam, Eiropai, ka ir nepieciešams um, sakoncentrēties, nevis vienkārši izveidot tādu vēlmju sarakstu. Tāpēc ir ļoti pareizi izvēlēties dažus, un var teikt, ka tādas relatīvi kompromisa paveiktos uh, priekšlikums. Es varu atbalstīt savā politiskajā grupā ideju par to, ka ir jāiesaista privātais sektors visā šajā procesā. Mēs bieži zinām, ka tiek kritizēta tā doma, ka energo apgāde, energo sektors um, cieš no konkurences trūkuma Visā pasaulē tā tas notiek, un tāpēc ir pareizi ar mūsu politiku stimulēt šo konkurenci. Es arī atbalstu ideju par to, kā var uh, resursus izmantot vairāk kārt, un ja nav iespējams kaut ko izmantot otro reizi, tad ir nepieciešams pareizi apsaimniekot. Otrais aspekts, ko jūs šeit pieminējat par Schengenas uh, zonu atkritumiem, Es uzskatu, ka būtu pareizi uh, pēc iespējas lielākā mērā izmantot atkritumus tuvāk. Nu, piemēram, ja uh, tuvu Čehijai ir kāda rūpnīca, kas var uh, kādus konkrētus atkritumus labāk apsaimniekot, es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka mēs pasūtam citai valstī kvalificētu atkritumu apsaimniekošanu. Un, manuprāt, tas ir tikai pareizi ka Eiropas Savienībā ir jau valstis, kas ir ļoti veiksmīgi, kas ļoti veiksmīgi apsaimnieko konkrēts atkritumus, ir īpaši, ja mēs runājam par nelielu at konkrētu atkritumu da, uh, skaitu. Tāpēc es pilnībā uzskatu, ka ir pareizi nodrošināt šo atkritumu apsaimniekošanu citā valstī. Uh, runājot par ražošanas kritērijiem, Šobrīd ir jāizlem par to, kāds ir mūsu mērķis attiecībā uz energo izmantošanu. Bieži vien mēs runājam par birokrātiskajiem soļiem, kas pat var cilvēkiem apgrūtināt efektīvu resursu izmantošanu. Nu, piemēram, tiek runāts par to, ka var uh, pilnībā aizliegt uh, klasiskas spuldzītes, saistībā arī ar dzīvesudraba izmantošanas aizliegumu, un jūs atcerēties, kā tas bija, ka nebija viegli to visu panākt, protams, a, nu, piemēram, a, dzīvesudraba izmantošanas aizliegums a, ietekmēja visu šo nozare kopumā, un bija arī zināmas negatīvas sekas Manuprāt, šis ir viens no tādiem nelieliem piemēriem par to, ka, jā, ja mēs runājam par kādu produktu aizliegumu, tur jābūt ārkārtīgi skaidriem kritērijiem. Runājot par nodokļiem, Eiropas Savienības līmenī, manuprāt, nav viegli to visu risināt tieši Eiropas Savienības līmenī, jo skaidrs, ka nodokļi ir ekskluzīva dalība valsta kompetence. Un tāpēc Eiropas Savienības līmenī a, tiek, protams, runāts par to, kā varētu ieviest kādu Eiropas nodokli. Nu, es varu teikt, ka šeit a, mana politiskā grupa ne īpaši piekriet a, nodokļu idejai, kā tas šobrīd ir pausta, bet kopumā varam teikt, ka ziņojums ir izdevies, tagadējais projekts un noteikti sadarbosimies. Labi, tagad ēnu referenti ir izteikušies, saka priekšsādātājs, un tagad lūdzu kolēģi, kas gribētu paut savu viedokli, nolasīšu visu sarakstu, un tad Gerika kungs ir pēdējais, kas ir pieteicies. Nu, tagad ir Ibneres kundze, Masiku Kovičs kundze, Kušē kungs, Šnelharta kungs, Satu Hasi, Zeiberkungs un Girika kundze. Vēl kāds? Jā, jūs būsiet tad pirmais. Tad priekšlikums ir tāds, nu, skaidrs, ka mēs gribētu pieturēties plus mīnus pie mūsu laika ietvara, jo mums gada galā ir arī komisija, kas e, izteiksies, un līdz ar to tagad katrs no deputātiem, ko es nosaucu, jūs lūdzu runājiet divas minūtes un uzdodiet savus jautājumus, tā lai būtu ir laiks arī atbildēt. Labi, nu tad sākam. Un vispirms ir Hibneres kundze. E, Džinkuja bardzo. Paldies, un liels paldies mūsu kolēģim par to, ka, ka viņš sniedza mums informāciju par uh, savu ziņojumu. Viņš ļoti pareizi teica, ka ir nepieciešams izvirzīt skaidrs prioritātes, savādāk būs plašs uh, tematu klāsts un nebūs īsti nekad īstā risinājuma. Es varu piekrist tam, uh, ka viņš zinām mērā arī tiešām pareizi runā, nu, piemēram, par dabas resursiem. Uh, mēs zinām, ka ir daži resursi, kuri, kuru uh, avoti tiek izsmelti, un runājot par atkārtoto izmantošanu, it īpaši par reto metālu atkārtotu izmantošanu, tas, ko pieminēja kolēģi Merkisa, it īpaši, ja mēs runājam elektro uh, ierīču ražošanā izmantotajiem metāliem, bet es vēlos pieminēt šeit vēl vienu uh, avotu, piemēram, kādreizējās, uh, kādreizējas raktuves. Uh, tur šobrīd varbūt izstrāde nenotiek, bet varbūt tur vēl palika uh, kāds uh, varbūt neliels uh, dabas resursu krājums, un, manuprāt, šīs vecās raktuves ir jāizmanto. Un vēl viens dabas resurs ir mūsu meži no, kurē, no kuriem nāk gan biomasa, un šobrīd mēži tiek izmantoti nepareizi, dažos gadījumos vienkārši izcirsti, lai varētu nodrošināt lauksaimniecisko ražošanu. Vēl viens uh, avots uh, un resurs, par ko es gribētu runāt, ir ūdens. Tāpēc ir pareizi visus dabas resursus izmantot efektīvi. Un pieminēšu to pašu, to, ko teica Karl Heinz. Jā, mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu, bet īstenībā vārds atkritums nozīmē to, ka šo materiālu vairs nevar izmantot. Bet īstenībā mēs šobrīd vēlamies eh, ieviest to domu, ka varbūt kādas ražošanas atkritums var būt izmantots kā citas ražošanas izēviela. Līdz ar to varbūt labāk būtu nelietot vārdu atkritumu, ja cilvēkiem to, eh, par to ir nepareizs priekšstats. Runājot par fiskāliem risinājumiem un nodokļiem, ir svarīgi, lai šie nodokļi tiktu izmantot, lai veicinātu inovācijas un radītu jaunas darba vietas. Merci, Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs, eh, referent kungs. Es domāju, ka šis eh, rezolūcijas projekts ir ļoti interesants. Kolēģi jau ir slavējuši tā labās puse. Es gribētu referent jums uzdot jautājums. Pirmkārt, Eh, runājot par resursu izmantošanu, ja mēs gribētu izteikties smalkāk, izmantojot šo vārdu resursi, varbūt varā, vajadzētu šķirt atjaunīgos resursus no tiem, kas nav atjaunīgie resursi, un tad vēl ir tāda starp kategorija, kas ir ļoti liela, un tie ir pārstrādājumie resursi. Jā, tie ir uzskatāmi gan par daļu no atjaunīgiem resursiem, gan par neatjaunīgajiem mēs, piemēram, varam skatīties no kāda viedokļa mēs uz to raugāmies. Piemēram, ūdens. Uh, Eh, tas ir tas pats ūdens, eh, kas eh, miljardiem gadu pastāv zemes. Tas nav mainījies, taču te pašā laikā tas var arī uzskatāms par neatjaunīgu. Vai jums nevajadzētu izteikties precīzāk, varbūt arī efektīvāk, lai šķirtu neatjaunojamos resursus? jo ir taču arī eh, fosilā, fosilās enerģijas avoti, kas tiek iegūti no zemes, un arī kaut citi, kas nav iegūti no zemes. Nu, otrs komentārs. Jūs, jūsu skaidrojumā sākāt, ka ir sava veida aizstāšanas teorija, kad eh, izēvielas trūks, tad ekonomiskā tradicionāla tradīcija ir tāda, ka tu vari aizstāt ar citu izdevi vielu vai ar jaunu tehnoloģiju. Vai jūs tiešām domājat, ka, ka to tā var īstenot visās nozarēs? Trešais jautājums. Es domāju, ka attiecībā uz izdevielām arī pastāv savu veidu hierarhiju to patēriņa ziņā vai izlietojuma ziņā. Ne visām izēvielām ir tāda paša steidzamība, e, tā ziņā, cik tās izēvielas izsīkst. Jo no vienas puses nafta ir pirmajā vietā kā izēviela, un e, tās tirgus atbilst visu citu izēvielu tirgumu, un e, nafta arvien vairāk izsīks, tā tad ir pamats apgalvot, ka nafta ir svarīgāka par citām izēvielām. Un vēl viens pēdējais jautājums, referentkungs, devītajā punktā jūs sakāt, ka 2020. gadā mēs varētu iespējams panākt simtprocentīgu atkārtotu izmantošanu resursiem, un jūs piemināt fosforu. Uh, Jūs tiešām domājat, ka attiecībā uz fosforu mēs varam panākt 100% lietošanu, atkārtot lietošanu? Paldies. Is... Nākošais ir runātājs Nelhart kungs, tad uh, eh, Satohasi. Jā, ja, vielen dank, meine Damen. Jā, paldies. Referendam nebija viegls uzdevums. Viņam bija jāraksta ziņojums par eh, resursu ziņā efektīvu Eiropu, un, diemžēl, Mēs ļoti detalizēti tagad runājam par visiem šiem aspektiem, un dažreiz sanāk tā, ka mēs varam aizmirst to tās kopsakarības. Tiesa, nu, varbūt provokatīvi tagad runāšu. Varbūt labākais variants ir vienkārši atstāt visu, kā ir. Taču, ja mēs raugāmies konkrēti, nu, piemēram, ir runāts par subsīdijām, par to, ka uh, uz par tām subsīdijām, kas apdraud vidi, ka no šīm subsīdijām līdz 2020. gadam ir jāatsakās. Nu, par ko tad mēs īsti šeit runājam? Kas tas par mistiskajām subsīdijām? Kā var noteikt? Īstenībā ir tā, ka mēs šeit vēlamies diskutēt vispārīgi, bet te pašā laikā runājam detalizēt. Uh, Eh, tādās detaļās, kas var apdraudēt visu līdz šim esošo normatīvo bāzi. Jo, protams, šeit ir tādas kopsakarības, manuprāt, process ir tik ļoti sarežģīts. Nu, tad priekšlikums ir tāds, ka varbūt savos formulējumos mēs paliekam ārkārtīgi vi vispārīgi, nu, un tad līdz ar to viss ir skaidrs. Bet šeit ziņojumā ir tik konkrētas lietas, ka es īsti nezinu, vai varēs to visu īstenot. Varbūt mēs varam uh, savādāk to darīt, jo šobrīd ir tā, ka mēs iejaucamies cilvēku ikdienas dzīvē, mēs iejaucamies uh, cil, uh, konkurētspējā, nu, piemēram, pateiksim, tagad lūdzu patērējiet uh, iedzīvotāji mazāk gaļas vai mazāk olbaltumvielu no citiem avotiem un tā tālāk. Nu, es nezinu. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem mūsu darbā. Nevis vienkārši kādus punktus šeit iekļaut ar konkrētiem priekšlikumiem, ja tas var izjaukt līdzsvaru. Uh, Nu, es nezinu par ierobežojumiem. Attiecībā, piemēram, uz pārtikas patēriņu, manuprāt, tas ir, uh, nu, tas ir pārspīlēts. Es uzskatu, ka tas pat ir bīstami. Bet, bet par laiku. Ja skaidrs, ka mēs ļoti negribam, lai šāds ziņojums paliktu vienkārši tāds tā kā kaut kur dokuments, kas kaut kāda ir bijis. Nē, mūsu mērķis, protams, ir pēc iespējas ātrāk panākt labu risinājumu, un līdz ar to ir nepieciešams laiks, lai lietu izdiskutētu, lai nāktu klajā ar labiem grozījumiem, un tāpēc arī lūdzu nesteigsimies. Lielas paldies, Šnelharda kungs! Vienu kolēģi te esam aizmirsuši, un tā ir Kukovičas kundze. Un tad būs Satuhasi. In... Lies priekšsēdētāji. Also. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu referentam par eh, to, ka viņš piedāvā mums ļoti strukturētu ziņojumu un arī ļoti skaidri prezentēja savus priekšlikumus. Es, ja es pareizi saprotu, kā īsti ir ar uh, resursiem, ar dabas resursiem. Mēs varam to salīdzināt ar kādu cilvēku, kuram ir nopietna slimība, tad uh, šis cilvēks ir gatavs mainīt savu uh, ikdienas dzīvi, savus ēšanas paradumus, citus paradumus, un tad viņš var turpināt dzīvot ilgāk. Un šeit ir arī tas pats īstenībā. Grūtāk, protams, ir saprast, kā tas ir, ka mēs varam panākt uh, izaugsmi, bet paralēli reducēt resursu patēriņu. Īstenībā, manuprāt, tas ir neloģiski. Uh, Mēs taču nevaram iejaukties cilvēku privātajā dzīvē un likt viņiem kaut ko darīt vai nedarīt. Tāpēc mums ir jāprezentē konkrēti indikātori tā, lai cilvēki var individuāli pārliecināties, es gribu darīt tā vai es gribu darīt šādi. Bet ir ļoti svarīgi cilvēkiem sniegt šo visu informāciju, jo līdzinējā pieredze nav uh, loģiska. Sanāk tā, ka līdz šim viss, ko mēs pasakam, ka lūdzu saražojiet vairāk, bet patērējiet mazāk. Nākamais aspekts ir saistīts ar uh, atkritumu atkārtējo izmanto, uh, ot, otkārtēju izmantošanu. Par ekoprojektēšanu, manuprāt, tas ir ļoti pareizi. Tātad, kad jau tiek plānota, projektēta kāda produkta ražošanai, būtu pareizi jau paredzēt, kā var šī produkta daļas vai pilnībā vai kādus materiālus varētu izmantot efektīvi. Protams, vienmēr ir jautājums par cenu. Un šis jautājums ir tiešām sāpīgs, un tāpat ir arī ar nodokļiem. Es varu pilnībā piekrist kolēģiem, kas teica, ka šajā krīzē mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar vārdu nodokli. Tagad lūdzu Satu Hāsī un tad Zēber. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētā. Trīs um, pavisam ātri <clears throat> komentāri. Liels paldies referentam par ļoti labo ziņojumu projektu. Pirmais komentārs. Esmu manas politiķas karjeras laikā iemācījusies, ka bieži, pārāk bieži viss, kas netiek uh, uh, aprēķināts, kam nav nekādu konkrētu mērķu vai rādītāju, ir tukšas runas. Tā tad ir nepieciešams aizstoši mērķi un uh, izmērāmi indikātori rādītāji. Tas mums šajā procesā ir svarīgi. Otrkārt, mums ir jāraugās uz to, lai Eiropas Savienības pašas politikas, jo īpaši jaunās politikas, mūs ne, nenoved citā virzienā, mm, ka beigās tomēr nav tā, ka mēs neuzlabojam savu resursu efektivitāti. Un tad vēl tika pieminēta biomasa. Un uh, Te mums tiešām ir jāraugās uz to, lai mūsu pašu politikas ne, nepadarītu resursu efektivitāti mazāku salīdzinot ar pašreizējo līmeni. Man šķiet, ka tas ir labs piemērs, kas kāda veida izmantojumam. Kad mēs izmantojam izēvielas tam mērķim, uh, Eh, kur, kad mēs varam gūt vislabāko atdevi no šīs izēvielas, tad tam jābūt mūsu pamatprincipam. Piemēram, tas attiektos uz eh, ēku celtniecību vai uz, piemēram, eh, ēku vai, piemēram, mēbeļu ražošanu no apaļu koka, nevis eh, to izmantošanu dedzināšanai. Nu, vairāk mars, man vairs nav laika. Paldies. Paldies, eh, Sato Hasi, Zēberkungs un tad Gerekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos pateikties mūsu referentam par to, ka viņš prezentēja savu ziņā projektu. Te pašā laikā vēlos atgādināt, ka mēs Eiropā nedzīvojam uz salas, mēs dzīvojam uh, starptautiskās konkurences apstākļos. Līdz ar to, kad mēs runājam par ekonomikas pasākumiem, tad lūdzu ņemiet vērā, eh, kā tad situācija mainīsies, ir tīpaši, ja mēs runājam par cenām un nodokļiem. Nu, skaidrs, ka tagad tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams uh, uh, nepieciešams aplikt nodokļiem tieši tā kā šobrīd, nu, piemēram, tagad visvairāk tiek aplikts tieši darba spēks ar nodokļiem, tādēļ, ka, nu, to ir vieglāk kontrolēt un attiecīgi tāpēc, ka cilvēks vairāk saražo salīdzinājumā. Ja mēs tagad pārliksim no darba spēku uz resursiem nodokļu slogu, manuprāt, tas ir diezgan bīstami, diez vai mēs kaut ko daudz sasniegsim. Ziņojumā ir runāts par par to, ka, uh, par to, ka daudzas inovācijas sen jau ir izdarītas īstenībā. Nu jā, un tagad atkal ir runāts par to, ka ir inovācijas, uh, inovācijas ir jāveicina, tāpēc es ļoti gribētu, lai mūsu referents daudz striktāk runātu par tieši resursu iz, izmantošanu. Nu, piemēram, mūsu kolēģi no zaļo grupas runāja par to, ka ir nepieciešams skaidri pateikt, uh, Uh, ka ir uh, tādi resursi, kas ir atjaunīgi, un ir tādi resursi, kas nav, kuru avoti nav atjaunojami. Tāpēc, ja mēs šeit runājam par tādu vienkāršotu koncepciju, tad varbūt um, mēs nepanāksim neko. Tāpēc labāk būtu definēt, ko mēs īsti domājam ar vārdiem resursi un kā mēs šos resursus tad sadalām. Nu, piemēram, varbūt ir kādi resursi, kuri avoti nav atjaunīgi un līdz ar to nākotnē ir jārēķinās ar stingru resursu ierobežojumu. Ja? Nu, savādāk nevar tā vienkārši teikt, ka mēs šur tur ietaupām, šur tur apliekam ar nodokli. Manuprāt, tas neko daudz nedos. Paldies, Zēberkungs, un tad lūdzu Gierka kungs. Spošut, eh, Paldies, priekšsēdētāji, no šiem pieciem prioritāriem pasākumiem man vislabāk patīk otrais. Otrais pasākums, kur ir runāts par otrreizējo resursu izmantošanu un pat tirgus mehānismu izmantošanu, lai šāda atkārtota izmantošana būtu iespējama. Jo šobrīd ir tā, ka vienkārši resursi tiek kaut kur sakrāti, bet pēc tam nepietiek vairs stimulu, lai varētu ekonomiski labi to izmantot. Piemēram, būtu nepieciešams vispirms izpētīt, kā var ekonomiski izdevīgi šos, eh, šos atkritumus vai arī šos, šos resursus izmantot. Tāpēc labāk būtu šeit priekšlikumu piedāvāt. Um, ir skaidrs, ka lētie resursi ir vienkārši beigušies. Ķīnieši mums ir parādījuši, ka viņi grib savus metālus izmantot paši. Krievi pagaidām vēl pārdod retus metālus, Bet uh, ticiet man, tad, kad Krieva ekonomika attīstīsies, tad arī viņi vairs nepārdos savus resursus. Līdz ar to Eiropai ir jābāzē sava ekonomika lielākā mērā uz saviem resursiem. Un tas ir svarīgi. Un to es gribētu teikt, ka tas ir kā, tā ir kārtēja prioritāte, lai Eiropa attīstītu tādu ekonomiku, kas būtu balstīta uz saviem resursiem, uz saviem krājumiem. Un tādā veidā varēsim līdzsvarot savu ekonomiku, nevis vienkārši tādu iekarotāju uh, teht, eh, pieju izmantot. Nu, piemēram, mēs varam izmantot eh, vietējos resursus. No vietējiem resursiem lielākoties var, var uzbūvēt mājas, ceļus, vai arī atrast, atrisināt pat sarežģītākas problēmas konkrētajā reģionā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šos jautājumus risinātu lokālajā līmenī lai resursi tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk uz vietas, jo tieši uz vietas ir visi izdevumi, arī ekoloģiskie izdevumi un uh, citi aspekti. Un ļoti gribētu, lai šie lokāla dimensija būtu šeit iekļauta. Paldies, Giereka kungs, un tagad lūdzu komisijas vārdā Kārina Folpeli, lūdzu. Um, so thank you first. Paldies. Paldies par šo ziņojumu priekšlikumu. Patiesībā komisijai bija patīkami redzēt, ka gan komisijas doma gaita, gan arī attieksme pret resursiem parādījusies šajā ziņojumā. Ziņojumā ir parādījušies ieteikumi, un mēs pilnīgi noteikti tos izskatīsim un izvērtēsim. Protams, ka komisijai ir jāraugās, ko mēs varam īstenot patreizējo struktūru un resursu izmantošanas ietvaros. Nākamais arī par ambīciju līmeni mēs varam runāt. Daudz, kas jau ir izdarīts šajā jomā, piemēram, tā saucamais Eiropas semestris, par kuru šobrīd daudz tiek runāts un kuru mēs šobrīd īstenojam, un resursu resurs efektivitāte ir tikusi straumēta kaut vai piemēram ar vidas subsidijām un arī ar vidas nodokli. Komisija vēlētos uzsvērt arī to, ka ir jāmēģina uzlabot arī atpak otrreizējas izmantošanas un atkrituma pārstrādes līmenis. Runājot par iespējamiem mērķiem, tad mēs to uzskatām par iekļaujošu procesu, bet eh, pilnīgi noteikti būs sava veida kompromiss nepieciešams starp ātrumu, kādā tiek īstenot šie noteikumi, un aptvērumu. Ja mēs iestājāmies par ilgtspējīgu produktu izmantošanu, un nākamais mēs runāsim arī par iekšējā tirgus zaļināšanu līdz šā beidz, gada beigām. Un arī efektivitāte ir jāuzlabo. Komisija nāks klajā ar veselu virkni pasākumu, tieši runājot par iekšējā tirgus e, zaļināšanu. Un e, tas būs saistīts arī ar vairākiem šajā ziņojumā minētiem aspektiem, piemēram, valsts iepirkumu, ietekmu uz vidi, kritērijiem. Vēlētos pateikt, ka līdz pat 3. aprīlim notiek sabiedriskās domas apzināšana, uzklausīšana, uh, un tādējādi mēs mēģināsim iegūt papildus informāciju, kuru mēs varētu izmantot šajā procesā. Tātad eh, mēs ļoti lielā mērā arī mēģināsim izpētīt, par ko tad cilvēki ir nobežījušies. Runājot par atkritumiem. Protams, ka mērķu izpilde, mērķi, kur ir ierakstīts šajā ceļa kartē, tam būs nepieciešama ļoti liela pūliņa, vismaz no dažu dalību valstu puses lieli. Mēs 2014. gadā sīkāk izanalizēsim šo situāciju, kurā izgāstuvju un atkritumu direktīvas mērķi tiks pārskatīti, un eh, tad raudzīsimies, ko ielikt jaunajā ceļkartē. Runājot par domu izveidot Schengenas zonu atkritumiem, mēs mēģinam par šiem mērķiem runāt un tomēr tā saucamo galīgo atkritumu kritēriju izstrāde uh, tādu atkritumu, kurš tiešām vairs nevar nekādīgi izmantot, joprojām notiek, un, protams, ka dažādās dalību valstīs likumdošana ir atšķirīga šajā jomā. Es vēlētos pateikties visiem par ieguldījumu, un e, mēs ceram uz sīkāku tālāku sadarbību šajā jomā, tieši runājot par ceļu karcīsnošanu dzīvē. Paldies komisijai! Nobeigumā lūdzu mūsu referents. Much, miss... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es īpaši vēlētos pateikties visiem kolēģiem par plašo atbalstu un par to, ka jūs atbalstiet ziņojumu vispārīgos terminos, vispārīgos vilcienos. Tas man daudz palīdzēs. Varbūt detaļās neiedziļināšos, šeit tik izteikti daudzi komentāri un daudzi jautājumi, un tomēr liela daļa no jūsu izteiktajiem argumentiem jau ir, ja tā varētu izteikties, ierakstīti manos grozījumos. Un tomēr man būs nepieciešama palīdzība arī citos aspektos, lai padarītu ziņojumu spēcīgāku un striktāku. Līdz ar to es pilnīgi noteikti ar jums sadarbošos un darīšu to ar prieku. Varbūt vairāk momentu, kurus šeit pieminēja deputāti. Tā tad doma par tā saucamo Schengens zonu atkritumiem. Esmu to diskutējis ar veselu virkni deputātu, esmu domājis par to, kā to varbūt pārformulēt par atkritumu iekšējo tirgu, bet man patīk šis nosaukums Schengena, jo ideja par Schengenu tātad tās dalību valsts, kuras var piedalīties Schengenā un kurām ir tam nepieciešami priekšnoteikumi, un es pilnībā piekrītu tādā ziņā arī par atkritumiem. Bija kolēģi, kuri jau izteica domu, ka ir būtisks atšķirības starp dalību valstīm atkritumu politikā un atkritumu politikas īstenošanā. Un ir tādas dalību valsts, kuras nebūs gatavas piedalīties šādā atkritumu Schengenas zonā. Es neesmu kaislīgs atbalstītājs pārmērīgām atkritumu transportām un transporta izvešanai ārpus Eiropas Savienības robežām. Es personīgi uzskatu, ka ar atkritumiem ir jātiek galā pēc iespējas tuvāk to izcelsmes vietai. Un tomēr, pilnīgi noteikti būs tādi atkritumi, kuru var, kurus varbūt būs iespējams izmantot vai kurus būs iespējams pārstrādāt vai sadedzināt vienā vai divās centrālās milzīgās atkrituma pārstrādes vietās, un tāpēc es esmu nācis klajā ar šo ideju par atkritumu Schengenu. Par atkritumiem kā tādiem Patreizējā notikuma attīstība atkrituma pārstrādes jomā ir revolucionāra. Ja mēs redzam naudas apjoms, kuri šobrīd tiek iepludināti pārstrādes biznesā, tad tas eh, varētu tiešām likt mums pārdomāt. Katrā ziņā tas ir milzīgs bizness, tajā ir milzīga nauda. Un kā jau viens eh, deputāts teica, mums vajadzētu varbūt vispār atteikties no vārda atkrituma izmantošanas. Atkritumi ir ļoti labs resurss. Par cenām. Iespējams, ka mēs nekad nespēsim vienoties par to, kādā veidā tad aplikt ar, ar maksām. Es nevēlos šeit nākt klajā ar savu veidu izēvielu nodokļu ideju, jo tirgo jau tas notiek. Paraugieties, kādā veidā un cik strauji pieaug resursu cenas tirgū, līdz ar to šobrīd nav nepieciešama nekāda nodokļa, lai pamudinātu uzņēmumus efektīvāk izmantot resursus, un eh, tādējādi pamudināt viņus ar nodokļiem izmantot eh, otrais, otraizē izmantojamos resursus. Protams, ka otraizē resursi ir jāizmanto, bet uh, iemeslus tam mēs jau zinām. Es um, Piekrītu tam, ka mums vajadzētu nošķirt starp eh, dažādiem resursiem, nošķirt dažādus resursus. Piemēram, biotiskie resursi ir milzīga cenu problēma, tie ir pārāk, pārāk lēti, un eh, tā saucamie biotiskie resursi, to izmantošana to cena patiesībā, to reālā cena, kā arī to ietekmu uz vidi un bioloģisko daudzveidību pilnīgi noteikti cenā neatspoguļojas. Tāpēc šajā jomā mums noteikti vajadzētu pieregulēt cenu, lai tā būtu adekvātāka. Es personīgi uzskatu, ka vajadzētu arī pārskatīt eh, IKP noteikšanu, un tas noteikti tiks izdarīts nākotnē. Uh, Bija kolēģi, kuri šeit pieminēja to, ka mēs jau nedzīvojam kā uz vientuļas salas Eiropā. Mums ir jārūpējas par to, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Konkurētspējīgi arī citas eh, pasaules skatījumā. Es par to iestājos, un tāpēc jau es esmu formulējis savu ziņojumu un vairākus tā punktus tieši tā, kā es to izdarīju un eh, ziņojumu sagatavot, jo man tiešām radās jautājums, kāpēc NV ir atbildīgā komiteja un nevis ekonomiskā komiteja. Ja mēs raugamies uz to, cik ārprātīgi ir pieaugušas resursu cenas, tad eh, šis pieaugums ir nenormāls. Mēs, piemēram, raugāmies uz uzņēmumu ikgadējām atskaitēm, un ja mēs skatāmies uz sarkanajiem skaitļiem šajās atskaitēs, tad resursu cenas ir pieaugušas, un uzņēmumiem tā ir milz problēma. Es eh, mēģinu varbūt izprast, kā privātu un publisko sektoru sadarbojoties, kādā veidā mēs varētu padarīt Eiropu par resursu visefektīvāko reģionu pasaulē. Un mēģinot to panākt, izveidot viskonkurētspējīgāko reģionu, par viskonkurētspējīgā, Eiropa būtu viskonkurētspējīgākā resursu ziņā. Es lielā mērā, mērā apzinos, ka konkurence šajā jomā ir ļoti, ļoti būtiska. Nākamais par uzturu. Es eh, pārstāvu liberālo politisko grupu un es diskutēju savā politiskajā grupā, un eh, mana grupa ir pārliecināta, ka katram cilvēkam pašam ir jānolem, vai viņš gribēs gaļu vai nē. Un es tam piekrītu, es nevaru tam nepiekrist. No otras puses, eh, nevarētu būt tā, ka mēs kā politiķi nevarētu par to runāt. Mēs jau zinām, ka turpmākajās desmit, desmitgadēs mēs būsim spiesti ēst mazāk gaļas. Un To mēs jau zinām uz šo brīdi, tāpēc jautājums, kāpēc nav sākt politiskas debatas par nākotni, kura jau ir paredzama. Protams, ka mēs nevaram piespiest cilvēkus izmainīt savu uzturu, mēs varam tomēr cilvēkus mudināt vairāk apzināties, ko viņi ēd un kā. Priekšsēžkungs pavisam īsi. Makišī kundze ir aizgājusi, tāpēc eh, es eh, izrunāšu šo jautājumu ar viņu zem četrām acīm. Izskatās, ka es esmu šeit pieskāries pilnīgi visiem aspektiem, kuri šeit parādījās, ko šēkungs vēlējās nodalīt atjaunīgos un neatjaunīgos resursus. Šis nodalījums ir ļoti strikts, tātad ūdens ir atjaunīgais resurss, bet ar ūdeni ir problēmas. Piemērs ar ūdeni skaidri parāda, ka nav tā, ka mēs varam piemērot vienus noteikumus visiem. Piemēram, mudinot efektīvāk izmantot resursus, tad patiesībā ne tikai Eiropā, bet piemēram vienā dalību valstī var būt pat starp reģioniem var būt milzīgas. Līdz ar to mums vajadzētu ņemt vērā šīs atšķirības jo, piemēram, ir tādas dalību valsts, kuras izvēlas izmantot pēc iespējas mazāk ūdens, piemēram, Spānijā jau ir ūdens izmantošanas likums, piemēram, Nīderlandē mums ir pietiekami daudz ūdens, bet mums ūdens nav pietiekami augstā kvalitātē. Un tā jau ir, šad tad ūdens nav pietiekami daudz, bet tā kvalitāte ir laba, un šad tad ūdens ir pietiekami, bet kvalitāte klibo. Prieksēdētāji kungs, es šeit noteikti esmu izskatījis veselu virkni jautājumu, ko uzdeva, jaut, ko uzdeva kolēģi, un es tiešām, kā jau jūs teicāt, vēlētos padarīt šo ziņojumu asāku, un es ceru, ka tas gūs plašu atbalstu. Paldies! Paldies Gabrandī kungam! Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem, paldies, ka dalījāties ar šīm idejām. Ziņojums katrā ziņā ir ļoti labs, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka gala beigās ik viens redzēs savu viedokli atspoguļot jūsu ziņojumā. Un tomēr resursa efektīva Eiropa ir svarīgs jautājums, un eh, kolēģiem būs jāsaprot, ka mums ir nepieciešams rast kopīgu platformu. Un tagad par termiņiem. Ar referentu esam vienojušies, ka 8. marts būs grozījuma iesniegšanas termiņš. Tātad no 5. marta tas ir pagarināts uz 8. 8. marts. 26. aprīlī mēs balsosim vidas komitejā un plenārsēdē maijā šis jautājums tiks izskatīts. Šnelhārta kungs, lūdzu runājiet klusāk. Tātad mēs esam pagarinājuši grozījuma iesniegšanas termiņu, līdz ar to lūdzu nomierinieties. Tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši 16. darba kārtības punktu izskatīšanu, un nākamais darba kārtības punkts ir numurs 17. Tas ir aviācijas nozares iekļaušana emisiju kvotirdzniecības sistēmā patreizējais stāvoklis. Tas ir NV ziņojums. Ir vairāki runāt gribētāji pieteikušies. Un. Um. Nu, mēs pirms kāda laika esam jau nolēmuši, ka to vajadzētu darīt, bet parasti ir tā, ka, nu, kad ir jāievieš, tad ir savādāk un skaidrs, ka mēs neesam vienīgie pasaulē un līdz ar to jārēķinās ar tādu plašāku aptvērumu. Un tāpēc arī komisija mums tagad sniegs informāciju par pašreizējo stāvokli, uzzināsim arī, kā lietas notiek citur pasaulē un kā tas ietekmē Eiropas Savienību. Nu, piemēram, kā ir ar Eiropas Savienības lidojumiem, kā ir ar Eiropas Savienības lidmašīnām, kas uh, lido arī uh, citur pasaulē, un tad lūdzu Eiropas komisiju. Thank you, Mr. Chairman, and... Paldies, priekšsādātāji, un liels paldies par šo iespēju sniegt jums jaunāko informāciju šajā komitejā par uh, Mm, jaunāko notikumu attīstību saistībā ar uh, aviācijas nozares iekļūšanu Eiropas Savienības emisiju kvotu tirsniecības sistēmā. Diemžēl aviācijas nozares iekļaušana emisijas kvotu tirsniecības sistēmā saskars ar uh, lielu pretestību starptautiskā līmenī. Par aviācijas spriež augstākās, uh, augstākā līmeņa sanāksmēs Vairākas trešās valstis eh, noturēja sanāksmi nesen Maskavā par šo jautājumu, taču mēs priekšstādātāji uzskatām, ka progress eh, panākams divpusējos eh, un trīspusējos fórumos. Eiropa vienmēr ir bijusi un ar vien ir par globālu pieeju cīnoties ar globālām klimata pārmaiņām. Kad mēs izlēmām iekļaut aviācijas nozari emisijas kvotu tirzniecības sistēmā, mēs uh, sekojām uh, ANO organizācijai, uh, civilās aviācijas organizācijas politikai. Tātad šī organizācija ierosināja, apstiprināja šo uh, sistēmu, šo politiku, kurai Eiropas Savienība seko jau kopš 2004. gada. Taču tad civilās aviācijas organizācija nolēma neizveidot vienotu emisijas kvotu tirzniecības sistēmu ANO paspārnē, taču pievērst uzmanību citām iespējām, piemēram, īstenošanu, iekļaujot valstis reģionālā vai valstu tirzniecības sistēmā. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības rīcība, proti aviācijas nozars iekļaušana emisijas kvotu tirzniecības sistēmā, pilnīgi atbilst 2004. gadā IKO pieņemtai pieejai. Neņemot vērā vēsturisko gaitu, ja tagad pasaulē dažas valstis jā, ir gatavs piekrist ambiciozai globālai pieejai, izmantojot IKO, tad eh, Eiropas Savienība ir pirmā, kas to vērtēs augstu. IKO rīcībai ir jābalstās uz uh, tirgus pasākumiem, pamatojoties uz uh, emisiju samazināšanu. Eiropas Savienības spērs pozitīvus soļus, lai risinātu emisiju problēmu IKO ietvarā. Šai ziņā pagājušajā novembrī noturētā Eiropas Savienības un ASV augstā līmeņa sanāksme bija iespēja abiem reģioniem apstiprināt savu apņemšanos sadarboties šādā veidā ar starptautisko civilās aviācijas organizāciju. IKO priekšstādātājs Kobe kungs sāka institīvu aicinot dalību valstis sadarboties ar IKO, lai samazinātu emisijas, un Eiropas Savienība atbalsta šos centienus. Eiropas Savienība aktīvi sniedz savu ieguldījumu šajā institīvā, un ir izveidota darba grupa šajā ANO organizācijā, lai apspriest iespējamos tirgus pasākums. Uh, IKO ir paredzējis izstrādāt priekšlikumu līdz šī gada beigām, un tas manā skatījumā šo debašu kontekstā šodien ļoti svarīgi. Runājot par globālu rīcības plānu, tirzniecības pasākumu ietvaros, ir trīs svarīgi komentāri no manas puses. Pirmkārt, tas, par ko notiks vienošanās IKO ietvaros par tirgus pasākumiem. Uh, panāks lielāku emisiju samazinājumu nekā pašreiz spēkā esošie pasākumi. Tas iekļaus 30 valstis, kas arī tagad ir pieprasījušas Eiropas Savienības emisiju kvotu tirzniecības sistēmu. Otkārt, IKO pieņemtā sistēma, kas tiek īstenota valstīs, ir nediskriminējoša visām aviokompānijām. Nediskriminēšana ir viens no svarīgākajiem starptautiskās aviācijas tiesību principiem. Un tāpēc š, tas ir jāievēro. Mums ir jānodrošina godīga, godīgi noteikumi aviokompānijām, kas konkurē globālā tirgu. Treškārt, stingra globāla sistēma iekļaus mērķis un pasākums IKO dalību valstīm. Lai reāli panākt emisiju samazināšanu, ir jāpastāv vienošanās iespējai par mērķiem un pasākumiem, kas nodrošina, ka šie mērķi tiek sasniegti. Pat labam daudzas dalībvalsts gatavo rīcības plāns, kas tiks nodoti jau rīcībā šī gada jūnijā. Tas būs uh, svarīgs solis, kā dalība valsts var identificēt savu iespējamo ieguldījumu. Šie ir trīs pamata elementi, ar kuriem gribēju nākt klajā šajā komitejā. Tas liecina par ar svarīgu uh, notikumu virzību, ANO, starptautiskā cilvēks uh, aviācijas organizācija IKO. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirzniecības sistēma darbos nu jau astoņus gadus, un līdzsabiedrības pieviena iestājas šajā sistēmā šī gada sākumā, un mēs eh, daudz, esam guvuši daudz mm, pieredzi, mēs esam gatavi padalīties šajā pieredzē ar IKO, Eiropas Savienības emisiju kvotu tirzniecības sistēmas tiesību aktu sistēmu. Parlaments to pieņēma 2008. gadā, un to darīja arī padomi, mums ir būtiski svarīgi. Šī sistēma pamatojās uz politikas lēmumu, kas izrietēja no IKO asamblējas 2004. gadā. Un kā jau iepriekš sācīju, šī politika pilnīga, pilnīga atbilda, atbilda ANO organizācijas IKO pieņemtajai pieejai. ES emisijas kvota izniecības sistēma parāda svarīgas uh, elastības pasākums, un pie tā grib pakavēties nedaudz, lai pieminētu divus šos elastības pasākums. Pirmkārt, Eiropas Savienības tiesību akti paredz iespēju um, neiekļaut uh, ienākošos lidojumus no trešām valstīm, kas jau izvērš pasākums, lai samazinātu emisijas no aviācijas. Tas vienmēr tiks darīts nediskriminējošā veidā, vienādi gan uz trešo valstu, gan ir uz Eiropas dalību valstu, Eiropas Savienības dalību valstī ienākošiem reisiem. Otrkārt, Eiropas Savienība ir pilnīgi apņēmusies arī turpmāk starptautiskā līdze, līmenī IKO ietvaros panākt emisijas samazināšanos no aviācijas nozars un panākt šīs nozars izaugsmi ilgspējīgā veidā. Ja tiks panākta globāla vienošanās par aviācijas emisiju eh, iekļaušanu emisijas kvotu tirzniecības sistēmā, tad Eiropas tiesībās, tiesības, tiesība akti tiks grozīti atbilstoši. Protams, parlaments tiks pilnīgi iekļaut šajā procesā. Un tagad es gribētu jums pastāstīt par jaunākajiem notikumiem divpusējās sarunās un citās starptautiskās sanāksmēs, kas saistīts ar šo tematu. Komisija ir aktīvi turpinājusi sadarbību ar dalībvalstīm, kas ir pauduši savas bažas un visām citām valstīm, kas ir interesēts dialogā. Iespējams, ka jūs zināt, ka par aviāciju tika spriests nesenē samitā ar Indiju un Ķīnu, tas notika nesen, bet arī pagājuši gadu ar ASV un Krievijas federāciju. Mēs uzskatām, ka pareizais veids, kā pārkāpt viedokļu atšķirības, ir izmantojot konstruktīvu dialogu divpusējos un daudzpusējos formos. Komisija un tās dalībvalstis uztver nopietni dažu starptautisko partneru paustās bāžas. Komisija tāpēc veicina aktīvu dialogu ar trešo valstu valdībām, lai nodrošinātu progresu IKO, un šādi arī tiek izskatītas elastības iespējas kurus jau pieminēju, tās ir minētas mūsu tiesību aktos. Un tagad īsi par sanāksmi Maskavā. Tā norisinājās 21. un 22. februārī. Maskavā vairākas valstis sanāca pie diskusiju galda, lai apspriestu aviācijas nozars iekļaušanu emisijas kvotu tirzniecības sistēmām. Man jāsaka, ka šī sanāksmes rezultātā izstrādātā izstrādātais paziņojums eh, bija paredzēts, lai uh, iedrošinātu šīs valstis tālāk virzīties uh, uz IKO emisiju samazināšanas ziņā. Mēs arī augstu vērtējām, kā partnervalstis, kas sapulcējās Maskavā, uztvēra uh, emisiju samazināšanu par prioritāti. Tagad mēs aicinām tās šo vadmotīvu iestrādāt eh, konstruktīvās idejās, lai IKO tiktu izvērsta globāla e, rīcība, par kuru Eiropas Savienība stingri iestājas, kā jau minēju. Ir pienācis īstais brīdis, lai valstis iestātos par ambiciozu globālu vienošanos un diskutētu, ko, kā un kad var panākt. Kamēr šis, šī globālā vienošanās nav panākta, turpinās uz visiem, uz visām līdzsabiedrībām attiekties Eiropas Savienības emisijas kvotu tirzniecības sistēma, uz visām aviokompānijām, kas ielido un izlido no Eiropas Savienību. Tie šos tiesību aktus pilnīgi atbalstīja arī pagājušajā decembrī Eiropas Savienības tiesas spriedums. Kā jau es skaidri minēju, šajos, šajos tiesību aktos ir paredzēti divi elastīgi pasākumi, kas cits citu neizslēdz, un mēs vēlamies izmantot visas tiesību aktos paredzētās iespējas, lai virzītu šo globālo procesu tālāk. Priekšsēdētāja kungs nobeigumā es gribētu sacīt, ka ir pārad, nepieciešams pārredzams ilgtermiņa ietvers, lai samazinātu aviācijas nozars mm, emisijas un nepieciešams izstrādāt visaptvarošu politiku. Eiropas Savienības emisijas kvotu izniecības sistēma ir eh, katalizators, kā īstenojam šis darbs. Tas nav šķēršļus. E, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirzniecības sistēmā ir paredzētas e, elastības iespējas, ko esam gatavi izskatīt arī divpusējos un starptautiskos fórumos. IKO ir īstā organizācija, kas ļauj rast globālu risinājumu. Mēs atbalstām IKO procesu, kurus nesen sāka uh, IKO priekšstādātājs, un vēlamies, lai pātrinātos šie pasākumi globālā līmenī. Mēs turpināsim aktīvi iesaistīties ar visām valstīm, kas vēlas rast globālu risinājumu. Nediskriminējoša globāla rīcība uz kuru tiecamies, mums ļaus panākt vidēji ilgspējīgu attīstību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Komisijas pārstāvēju par komentāriem un arī par to, ka jūs ļoti skaidri pastāstījāt par to, kāda šobrīd ir informācija attiecībā uz uh, aviācijas iekļaušanu ETS. Nu, šobrīd ir tā, ka mums ir vēl viens darba kārtības punkts šodien paredzēts un daudzi jau ir pieteikušies izteikties, un uh, visi grib runāt, protams, tāpēc arī lūdzu runāsim pusotru minūtu neilgāk, es saprotu, bet lūdzu pieturamies pie pusotras minūtes, un pirmais ir mūsu referents, un tad ēnu referenti, un tad pārējie. Lūdzu, Pēter Līze. Paldies, priekšsēdētājs. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisijai. Mēlos atbalstīt komisiju. Tiešām šīs normatīvais akts ir jāievieš, un kad mēs runājam par elastību, tad tikai to elastību, kas ir paredzēta normatīvajā aktā kad mēs vēlamies tiešām sasniegt kaut ko attiecībās ar trešajām valstīm, tad uh, mēs varam, protams, risināt jautājumu par ienākošajiem lidojumiem bet uh, nedrīkst uh, diskriminējošā veidā to darīt, jo, ja, piemēram, kāds ielido Parīzē, tad nevar tā, ka tikai kāda viena līdzsabiedrība iegūst uh, īpašu bonusu. Dažiem mītiem gribētu runāt. Tiek runāts par milzīgu, um, milzīgām cenām. Nu, piemēram, Rainer ir aprēķinājis, ka par 25 centiem katrs lidojums būs palielināts. Bet īstenībā, ja mēs paskatāmies uz nacionālajiem nodokļiem, tad īstenībā mēs runājam par simtiem reižu lielāku summu. Tāpēc arī lūdzu ņemiet vērā, mēs šeit nerunājam par milzīgām summām, mēs runājam šeit par ļoti pieticīgām summām. Nu tad jautājums ir, kāpēc šī diskusija ir tik ļoti politika? Politiska tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienība šeit rīkojas, un daži noteikti uzskata, ka ārpus Eiropas Savienības mūsu uh, likumi vairs nav tik svarīgi, ka, nu, eksistē taču arī citi likumi citās valstīs. Un tad nobeigumā arī teikšu, ka mēs runājam šeit par klimata pārmaiņām un klimata aizsardzību un vai mums ir nopietna attieksme pret to. Esmu runājis ar eh, Amerikas parlamenta deputātiem un viņi runā par to, ka varētu šeit pat aizliegumu iekļaut, un tad viņi īpaši uh, nervozi kļuva tajā brīdī, kad es teicu, ka nu jūs taču paši esat nolēmuši, um, nolēmuši šos uh, noteikumus izstrādāt, tikai senātā nevarējāt uh, šo lietu panākt, nu tad jautājums ir, kāda būs risinājums. Paldies Lēzekungam, un tagad lūdzu Maties Gröte. Jā, paldies! Es biju ēnu referents šajā dokumentā, un mēs šajā gadījumā šo dokumentu varējām pieņemt ar milzīgu vairākumu. Un tas, manuprāt, tiešām lielā, lielā mērā e, ļauj aizsargāt klimatu. Un mēs, es teiktu, esam panākuši milzīgu sasniegumu. Un tāpēc, ka tagad mēs runājam par uh, emisiju schēmas attiecināšanu uz avio sabiedrībām, vai mēs pieturēsimies pie savu viedokļu, vai arī vienkārši vējam pūšot uz citu pusi atteiktos no saviem principiem. Skaidrs, ka uh, avi, aviācija ir startautisks uh, pasākums, starptautiska industrija, bet tikko 20 gadus tika diskutēts un neko viņi nav piedāvājuši. Šeit līdz ar to Eiropas Savienība iesaistījusies ar savu pieredzi, ar savu attieksmi, tāpēc, manuprāt, mums ir pareizi pieturēties pie saviem noteikumiem un arī e, sarunās ar IKO pateikt, ka jā, mums ir šādi noteikumi, mēs vēlamies to visu panākt. Nu, piemēram, tad, kad mēs dodamies diskutēt ar citiem parlamentiem, tad arī par šo jautājumu mēs varam diskutēt un arī paskaidrot, kādēļ mūsu noteikumi ir tieši tādi, kā tie ir. Vislabākais risinājums ir nodoklis. Bet, lai, lai to panāktu, mums ir nepieciešams vien, nepieciešama vienprātība padomē. Līdz ar to šobrīd komisija piedāvāja uh, otro labāko resinājumu, un tas ir labs veids, kā par var parādīt, ka klimata pārmaiņu un klimata aizsardzības lietas mēs ņemam vērā ļoti nopietni, un tāpēc es varu pilnībā atbalstīt komisiju attiecībā uz šo normatīvo aktu, un mēs to mēģināsim stiprināt un aizsargāt uh, no visiem, no visa spēka. Paldies, Grauta kungs, un tagad lūdzu Krāmera kungs, un pēc tam ir Hekarda kungs, Krāmera kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī biju viens no tiem, kas pirms trīs gadiem kopā ar citiem runātājiem, kas šodien jau ir izteikušies, piedalījos sarunu gaitā. Es mazliet savādāk skatos uz to, kas tika panākts tajā reizē. Uh, jo daudzi teica, lūdzu, nenovērtējiet par zemu problēmas attiecībās ar trešajām valstīm. Nu jā, tieši tā arī ir. Es teiktu, ka šobrīd diezgan liela neveiksme panākta. Un, nu jā, manuprāt, nepietiek ar to, ka mēs vienkārši teiksim, ka to laiku mēs esam to pieņēmuši ar lielu vairākumu. Un vienkārši jāsaprot, kāda ir reāla situācija. Es pat teiktu, ka situācija ir absolūti savādāka. Uh, Mm, starptautiskajā līmenī nekā tāda, kāda bija pirms trīs gadiem. Tāpēc es domāju, ka tagad ir pienācis īstais brīdis pateikt un piekrist tam, ka ir tādas dalību valstis, ka ir uh, trešās valsts, kas negrib ar mums sadarboties vai pat tieši pretēji, pretojās. Tāpēc arī IKO padomas rezolūcija, kas tika pieņemta pagājušajā gadā, tas ir mums signāls, tīpaši, protams, komisijai signāls, viņi saka, ka jā, šeit ir uh, bīstama situācija un tāpēc ir jārēģē. Mēs nevaram vienkārši tēlot kā līdz šim, mēs nevaram vienkārši pateikt, ka nu mums ir likums un šo likumu pat apstiprināja mūsu tiesa un viss. Nē, ir jāsaprot, ka ir pilnīgi pretējais viedoklis pasaulē. Un nevaram vienkārši nekādā veidā e, nerēģēt. Tas, ko mums uzrakstīja Hilarija Klintone, e, un es teiktu, ka tā vairs nebija diplomatiskā nota. Mm, šeit tika pasludināts politiskais konflikts. Un ja es tagad uh, skatos uz Maskavas rezolūciju, kur ir pasākumu gros, es teiktu, ka arī šeit ir bīstamība. Šeit izskatās, ka būs politiskais konflikts. Un nobeigumā teikšu, ka mūsu uzdevums tagad ir uh, rūpēties par to, lai no politiskām problēmām nerastos arī reāls ekonomiskas un līzakungs. Šeit mēs runājam ne tikai par izmaksām. Manuprāt, šis uh, arguments nav loģisks. Mēs vienkārši runājam par to, ka mēs iesau, iejaucamies zināmā mērā arī, arī citu valstu darīšanās. Tāpēc ir nepieciešams, lai šo, lai šo likumu vairs nepiemērotu. Uh, un tālāk risināt sarunas ar IKO. Un tagad lūdzu Aiharta kungs. Paldies priekšsēdē. Man tiešām pārsteidz mans kolēģis Krāmer kungs. Jūs zināt, kad mēs runājam par pasaži, pasažieru datu nosūtīšanu ASV, tad es neko nedzirdu par attiecībām starp ASV un es. Un viņš ir gatavs atdot visus pasažieru datus uh, pilnīgi par vēl, bet tagad mēs kaut ko darām par klimatu, par vidu un pēkšņi mēs uh, ieviešam šo. Uh, principu piesāņotais maksā, cik tā man zināms, tas ir liberāls arguments, un tagad tas ir saražas īpatnējs arguments, par ko mēs te izrunājam, kas notika Maskavā. Viņi nāca klājā ar deklarāciju, kurā pavisam skaidri paziņojumi jo viņi patiesībā nevarēja vienoties. Tas bija tāds sajukums, eh, kad viņi, vienoja, kad viņi satikās Delī, tad eh, Kanāda piekrit viņiem un Maskavā vairs nē. Viņiem neizdodas viss saturēt kopā, viņi vienkārši pārbauda Eiropas Savienības politikas veidotē. Vai mēs tagad kļūstam nervozi, jā vai nē? Jā, daži no mums kļūst nervos, taču zinu, ka Fosters kundze runās pēc mums, un es esmu viņu nā, klausījusies, tra klausījies transporta komitejā. Viņa ir nervos. Taču e, esmu priecīgs par to, ka tautas partija nekļūst no, ne, ne, nervoza, zaļie nav nervozi, bet kāda ir situācija ar Alde? Es šodien noklausījos Kremerkungu sacīto, bet es tiešām ceru, ka viņš nerunā ALDE grupas vārdā, jo tad viss šis princips piesārņotais maksāta ir tīrā retorika, un visi mani ALDES kolēģi ceru pierādīs, ka nav taisnība. Foster. Un... Tagad lūdzu Fosteres kundze un tad Linda Makēvena. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka cilvēki šeit telpā protestē pārāk daudz. Mums ir viedokļa atšķirības, bet, nu, tāds ir parlaments. Es drīzāk varu piekrist Krāmera kungs sacīt, mums bija visaptveroša debates. Man patiesībā nedaudz šaubas par to, kāpēc tik maz laika ir atvēlēts šīm ļoti svarīgām diskusijām. Jo tā, te ir daudz, kas likts uz spēles, tā nav runa par ETS vai nē, bet uh, komisija stāsta, ka tā runā tagad arī kaut, taču žēl, ka tas nenotika pirms vairākiem gadiem, kad jau bija skaidri uh, brīdinājums signāli, ka jūs nevarat uzlikt uh, nodokli trešām valstīm, jo tas ietekmē teritoriāls principu, tu, par to jau nebija nekādu šaubu, un mums, mēs tagad saskamies ar nopietnu situāciju Mums ir problēma ar uh, ražotājiem no Eiropas, un mums jau tagad ir uh, apdraudēta 8 miljārda eiro uh, pasūtījumu. Un ja mēs tagad nespriedīsim par to, kāds ir solis tālāk ar trešām valstīm, tad uh, te būs runa par tirzniecības kariem. Un šajā parlamentā saskars ar daudzām strīdīgām situācijām. Vai šī iestāde varētu indiešus, ķīniešus, krievus visus nolikt vienā pusē? Es domāju, ka nē, ne, nekad nekas tāds pasaules vēsturē nav noticis. Tātad situācija ir nopietna. Es te e, nesēdējuši tā vieni mierīgi mājot ar galvu. Nu, es gan nepiekrītu. Mums ir skaidri jāizstrādā tāda nostāja, kur ir starptautiski nostāja, bet tagad te ir runa par konkurenci, jo te ir runa patiesībā par to, ka no 1. janvāra visām Eiropas līdzsabiedrībām ir jāievēro šie noteikumi, taču tās labi zina, ka trešās valstis neievēro šos noteikumus, līdz ar to tiek ropļot konkurence, taču šī šeit ir pilnīgs sajukums un lielākais sajukums, kāds jebkad ir bijis priekšsēdētājs pārtrauc, runātāju vairs nav laika. Lielas paldies priekšsēdētāju, Fosters kundze tiek pārtraukta. Uh, Tur, turpina Makevens kundze. Es gribētu sniegt ziņu eh, komisijai no mans grupas un Gremer grupas, mm, ka diskusija ir bijis daudz, Čēķija ir bijis daudz diskusija ar trešām valstīm pirms mēs pieņēmām tiesību aktu. Patiesībā tas, ka mēs kaut ko izšķirāmies beigās darīt, patiesībā ir Eiropas Savienības uzvara. Ja mēs neko nebūtu darījuši, tad viņi arī neko nedarītu. Bet tad, ja šīs valstis, trešās valstis pieņems uh, tālākus pasākumus no savas puses, tad mēs būsim bijuši vadībā iepriekš. Jautājums, kāpēc mums ir piešķirt tikai pusotru minūti, lai, par, lai runātu par šo tēmatu? Uh, apvienotā karalisti iestājas par šo priekšlikumu. Šo priekšlikumu atbalsta komisija, parlaments, padome. Mums nav nekāda iespēja no tā, nekāda iemesla no tā atteikt. Paldies, Kris Deivis un Taržona Laivins. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja jau dalību valsts vēlas aplikt aviokompānijas ar nodokļiem, tad viņas to var darīt. Un patiesībā, kā jau Līs teica, tad eh, patiesībā ar šiem, no šiem nodokļiem mēs varam iegūt vairāk naudas nekā no CO2 kvotu izmaksām. Tātad eh, Eiropas Savienībai ir tiesības darīt, ko tā vēlas. Un tagad eh, paraudzīsimies uz situāciju, kad uh, cilvēki pārvietojas pa visu pasauli ar starptautiskām aviokompānijām, mēs vienkārši pasakam, ka mums tas nepatīk. Mums, mūsu uh, grupai nepatīk, nevienam tas nepatīk. Es tātad nezinu, kāda ir Audi savienība, bet raugoties uz, uz mūsu līdera Ferhofstāda teikto. Tātad, ja Eiropas Savienība atkārtoti pieņem lēmumu, kas nav pieņemams pārējai pasaulē, un mēs to neakceptējam, tad varbūt, ka problēma ir Eiropas Savienībā. Un tomēr mēs varam pateikt, ka noteikumi, kurus mēs izvirzam, attiecās uz Eiropas Savienības teritorijā lidojošām lidmašīnām un atrodošamies lidostām. Un, manuprāt, tā tam arī vajadzētu būt. Tātad mums vajadzētu pateikt, ka mēs atbalstam komisijas centienus, mums ir vajadzīgi startautiski nolīgumi, mums ir jārod, jādodas tādā virzienā, kas nāk par labu pārvietošanai, un tomēr mēs nevaram iet visus pavadām mūžīgi mužos pāri. Vienmēr. Paldies! šī te tikšanās eh, Maskavā ir klim, uzbrukums klimata politikas uzlabojumiem, un es uzskatu, ka tas vēlreiz pierāda Eiropas Savienības ahilē papēdi. Startautiskā klimata politika šobrīd jau tiek pakļauta lobbyistu spiedienam vai vēlties naudai, un šis spiediens kļūst arvien neiztramāks. Mēs nedrīkstam salūst. Kā jau Krēmer kungs teica, ETS šobrīd uzbrūk valstu neatkarīgām tiesībām pašām nolemt. Protams, ka ir nolaišanās maksa, ir aviācijas pārvadājuma maksa, un kāpēc šī te starptautiskā aviācijas organizācija var iejaukties valstu neatkarīgās suverēnās tiesībās pašām nolemt. Tātad Maskavā šī te organizācija draudēja, ka uh, viņi, kad lidojumi pāri Sibīrijai un Āzijai vairāk nebūs iespējami. Tā tiešām, tas tiešām ir draudz, kur mēs nevaram neņemt vērā, un mums ir jāņem šie te Maskavas izteikumi lielos, lielos vilcienos. Tātad, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tātad mēs jau nevēlamies tirzniecības kāru. Un, ja mēs vēlamies redzēt soli pareizajā virzienā, tad mums ir jāmēģina visiem vienoties un izveidot tādu sistēmu, kas būtu pieņemama visiem. Mums ir jāpieturās pie saviem principiem. Mēs nedrīkstam pakļauties citiem. Un runājot par starptautisku sistēmu, tad mēs tajā varētu piedarīties. Paldies Lainen kungam! Gabrandī kungs un pēc tam Satu Hasi. Priekšsēdētāji kungs, kas tad ir lielākā klimata, eh, klimata problēma? Tā ir tāda, ka mums nav vienāda spēles noteikuma visiem. Šeit, runājot par aviācijas pārobežu būtību kā tādu, mums jau ir jāsadarbojās. Uh, Tāpēc, eh, protams, ka es vēlētos, eh, lai IKEO pieņem lēmumu, un tomēr vienīgais veids, kā mēs to varētu panākt pēc 20 gadiem neveiksmīgu centienu, ir izmantot IKEO rīcībā esošos instrumentus, lai izdarītu spiedienu. Es eh, piekrītu to, ka Maskavas grupas sarunu vedēji vājums pat ar tādām valstīm kā Baltkrievija patiesībā pierāda to, ka kaut kas nav pār, ka kaut kas nav kārtībā, tā tad mēs nevaram runāt, piemēram, ar Baltkrieviju, kur pagājušajā nedēļā izdzina no savas valsts Eiropas Savienības vēstnieku, mēs nevaram ar šīm valstīm runāt kā ar līdzīgām. Uh, Tātad, IKO ir jāveicina starptautiska vienošanās, un pēdējais, ko mums vajadzētu šobrīd darīt, ir pārskatīt mūsu pozīciju. Nē, mums pie tās ir strikti jāturās, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas gala beigās novedīs pie IKO risinājumu, kas būs pieņemams visiem. Un tad lielākais ieguvējs no tā būs mūsu zemeslode. Un tagad satūkās. Paldies, priekšstādātāji kungs! Es vēlētos pateikties gan Krisam, gan visiem pārējiem, kur izteicās šeit, un es arī atbalstu komisiju. Visiem ir jābūt skaidram, ka likums ir likums. Šis likums tika pieņemts 2008. gada jūlijā. Komisija ar savu priekšlikumu nāca klajā jau 6. gadā, līdz ar to nebrīnīsimies 12. gadā, kas notiek. 97. gadā Kyoto IKO saņēma starptautisku uzdevumu kaut ko darīt. Līdz pat šim brīdim IKO nav darījis neko. Viņa situācija šobrīd interpretē kā kā situācija, kurā var neko nedarīt un, un eh, nedarīt neko. Un līdz ar to ir skaidrs, ka šāda situācija jau neturpināsies mūžīgi. Likums ir likums, un, protams, ka mums ir tiesības, un tādas tās arī būs, savas teritorijas atregulēt pašiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši izsmēluši runātāju sarakstu, un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvēji, ģenerāla direktorāta pārstāvēji. Varbūt jūs varētu ieturēties piecu minūšu robežās, jo mums vēl ir svarīgs jautājums izskatāms šajā sēdē. Komisijas pārstāve. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Tiešām mēģināšu runāt lakoniski un runāt tikai un vienīgi par būtiskākajiem aspektiem šajās debatēs. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties godātajiem šās komitejas deputātiem par to, ka jūs izteicāt vispārīgos vilcienos atbalstu patreizējai likumdošanai, tātad likumdošanai, kas ir domāta klimata problēmas atrisināšanai. Un tā jau arī ir Eiropas Savienības būtiskākā pilnvara, kā jau to norādīja vairāk deputāti. Klimata izmaiņas ir viena no būtiskākajām politikas nozarēm, kur Eiropas Savienība ir izvirzījusi gan īslaicīgus, gan arī ilglaicīgākus mērķus. Un jau gadus atpakaļ gan šis parlaments, gan arī padome atbalstīja likumu, tādu likumu, kurā jau ir iestrādāti pietiekami spēcīgi instrumenti, lai uzsāktu starptautiskas debats ar IKO. Es varbūt mirklīt pakavēšos eh, pie tāda aspekta, kā jautājums par saistību ar Maskavā notikušo sēdi. Vairāki deputāti jau izteicās, ka šī te Maskavā notikušā sēde, kurā piedalījās IKO dalību valstis, bet eh, tātad dalību valsts vienojās IKAU ietvaros sadarboties. Un eh, viņas ir arī sagatavojušas instrumentu kopumu, kuru varētu izskatīt un vēlāk arī piemērot. Bet raugoties, piemēram, par reģionālajiem risinājumiem un risinājumu priekšlikumiem, kur tika sagatavot šās sēdes rezultātā, es vēlētos uzsvērt to, ka tiešām rezultāts bija netik vienojošs implementācijas jomā. Un tomēr Eiropas komisijai svarīgs ir tas, ka šobrīd valstis mūs mudina sadarboties IKO ietvaros. Mūsu likumā ir iestrādāta fleksibilitāte arī uz ienākošajām lidmašīnām. Līdz ar to nav tā, ka mēs visai pasaulē pasakam, ka mēs ietekmējam jūsu avionozaru. Nē, mēs raugamies, kas notiek citās dalību valstīs, un mēs izmantosim arī likumā iestrādāto iespēju samazināt aviācijas izmešas. Šis likums, manuprāt, ir sava veida lakmus papīrītis globālajos procesos. Es jau zinu, ka ir tādi deputāti, kuri nepiekritīs šim manam viedoklim, un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka komisija aktīvi ir iesaistījusies IKO procesos, jo komisija piedalās eh, visās diskusijās. Es vēlētos šeit vēlreiz uzsvērt, ka mēs eh, jau sen esam gaidījuši globālu rīcību jau 50 gadus. Tātad eh, toreiz apvienotās nācijas vienojās, ka ir kaut kas jādara avio nozarē globālā līmenī. Mēs joprojām ceram, un Eiropas Savienība joprojām uzskata, ka vienīgais, kā mēs varam cīnīties par klimata izmaiņām, ir globālā līmenī. Un noslēguma vārdos vēlētos pateikt arī to, ka atbilde uz vairāku deputātu uzdoto jautājumu par to, kāda tad būs šo pasākumu cena, izmaksas. Mēs nedomājam, ka tas būs milzīgs ekonomisks zaudējums, kaut vai paraudzīsimies uz tām izmaiņām, izmaksām, kuras avios sabiedrības šobrīd piemēro biļetēm, kaut vai paraugoties uz uh, analizētāju eh, sadalītajām biļešu cenām. Tātad, ja mēs piemērosim šos noteikumus, tad mūsu eksperti ir konstatējuši, ka biļetes cena palielināsies, ja vispār, tad par maksimāli diviem procentiem. Tātad tā nav cena. Un šā iemesla dēļ mēs šobrīd lielu daļu mūsu uzmanības un uh, enerģijas veltam tieši šim jautājumam. Un mums noteikti būs jāsadarbojas gan ar jums, gan ar starptautiskajiem partneriem. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies komisijas pārstāvēji par jūsu uzstāšanos un par jūsu iestāšanos par šo likumu. Vairum šīs komitejas locekļu darīs visu, kas ir to spēkos, lai mēs izturētu šo ES vides politikas lakmusa pārbaudījumu. Paldies jums, un mēs turpināsim būt uh, modri arī turpmāk. Nākošais darba kārtības punkts, numur 19, klīniski izmēģināja valstīs ar zemiem ienākumiem. Līdzes kungs lūdza, lai tika, tiktu iekļauts šis darba kārtības punkts, lūdzu vārds Līdzes kungam. Vairāk mēnešu laikā eh, eksperti ar mani sazinājās saistībā ar šo tematu Strāsbūrā. Norisinājās dažas mm, interesantas diskusijas, cits starpā ar profesoru no Indijas, kurš runāja par klīniskiem izmēģinājumiem valstīs ar zemiem ienākumiem. Viņš skaidroja, kā šādi izmēģinājumi norisinās Indijā. Diemžēl uh, Secinājums ir tāds, ka zāles, kas tiek laistas tirgū Eiropā, dažos gadienos tiek izmēģinātas trešās valstīs. Pastāv tiesība akti, taču bieži vien standarti, kurus esam izvirzījuši sev, netiek ievēroti šajās trešās valstīs. Cilvēki iet bojā, netiek ievēroti drošības standarti, pastāv iespēja, ka no šādām zālēm cietīs arī eiropieši, jo patiesībā mēs nevaram uzraudzīt, kādā veidā tiek pārbaudītas šādas zāles. Bija oficiālas eh, pastāvēja diskusijas eh, Strasbūrā Eiropas zāļu aģentūra mm, apstiprināja, ka viņi strādā pie šīs problēmas risināšanas. Mums nepieciešams globāls atbalsts. Mūsu tiesība akti par uh, zāļu apstiprināšanu ir tāda, ka mums šie standarti pastāv. Mums nav jāmaina tiesība akti, mums ir vienkārši jānodrošina, ka tie tiek ievērot arī citur Eiropas. Uh, zāļu aģentūrai un Eiropas komisijai ir, mums ir jāsniedz informācija, kas ir līdz šim darīts un kas ir paredzēts darīts, ko paredzēts darīts nākotnē, un tad mēs varam strādāt. Mēs nevaram būt apmierināti ar to situāciju, kāda ir tagad. Ir daudz darāmā. Paldies, līdzes kungs turpina priekšsēdētājs. Tagad mums šeit, mūsu vidū ir Uh, Vācijas televīzijas pārstāvi no VDR kanāla, tie, kas nevēlas piedalīties diskusijās, tad tie uh, var doties prom. Tagad gribu dot vārdu komisijai uz piecām minūtēm, lai varētu izteikties arī citi runātāji, tā skaitā arī pārstāvi no Eiropas zāļu aģentūras. Priekšsēdētājs turpina sēru, ka tehniskās uh, kļūmes ir novērstas. Kannst losgehen. Nu, bet tagad mēs varam turpināt darbu. Sarokums, vārds jums. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties Līzes kungam par to, ka tika uzaicināts izteikties par šo darba kārtības punktu. Esmu pirmo reizi šajā komitejā, ņemiet vērā, ka esmu iesācējis, darīšu visu, kas manos spēkos. Es gribētu atbildēt, kas ir, klinken, eh, kas ir šie te klīniskie izmēģinājumi. Tā, tas skar tātad eh, gadījums, kad eh, zāles tiek pārbaudītas uz cilvēkiem, nevis lai es viņus ārstētu, bet lai tās pārbaudītu. Tad pēc definīcijas klīniski izmēģinājumi netiek uzskatīti par uh, bīstamiem. Eh, Šie izmēģinājumi ir paredzēti, lai sniegtu labumu veselības sistēmām, cilvēkiem, iespējams arī pašam pacientam, uz kur tiek pārbaudīti, pārbaudīt šīs zāles. Bieži vien tiek, uh, ir cilvēki, kas vēlas piedalīties klīniskajos izmēģinājumos, cerot, ka šīs zāles viņiem palīdzēs. Uh, Eiropas Savienībā pastāv, zinām, uh, situācija, kas rada bāžas. 2000, laikā no 2007. līdz 2011. gadam mēs zaudējām um, pār par 12 tūkstošiem klīnisko izmēģinājumu iespēju. 2001. gadā klīniskie izmēģinājumi Um, tiesību akts attiecībā uz tiem visticamāk ir visvairāk kritizētais tiesību akts. Tī, bieži vien tika norādīts, ka tieši šī tiesību akta dēļ samazinājās klīnisko izmēģinājumu skaits. Um, mēs nezinām, kādi tieši bijuši faktori, taču ir pamats uzskatīt, ka lielā mērā tieši šis likums ir bijis par, no klin, par iemeslu klīnisko izmēģinājumu samazinājumu. Tad par šo es tagad īsāk nerunāšu. Uh, Uh, nestāstīšu te sīkāk un pievērsīšu uzmanību šodienas diskusiju tematam. Tā tad ir samazinājies klīnisko izmēģinājumu skaits Eiropā. Mēs uzskatām, ka Eiropai šai ziņā ir jā, jāsaglabā savu svarīgā vieta tirgu, un Eiropas Savienība ir tagad kļuvusi tāda par nelielu punktu milzīgā uh, uh, uz milzīgas kartes. Uh, jūsu priekšā ir attēls. Jūs redzat, kāda bija centralizētā procedūra laikā no 2005. līdz 2010. gadam. Jūs redzat, ka viena trešdaļa klīnisko izmēģinājumu norisinājās Eiropā, viena trešdaļa ASV, viena trešdaļa pārējā pasaulē pārsvarā. Uh, valstīs ārpus Āfrikas valstīs ar eh, zemiem ienākumiem. No regulatūrā viedokļa te nevarētu runāt par mežonīgiem eh, rietumiem, pastāv tiesību akti, mēs uzskatām, ka pastāv tendence uh, regulēt klīnisko izmēģinājumu jomu, uh, ir vadlīnijas, kas risina uh, morālos jautājumus, piemēram, te attiecas uh, Uh, Helsinku deklarācija un arī Eiropas padomis darbs. Ir divi Eiropas Savienības likumi, kas attiecas uz klīniskiem izmēģinājumiem. Viens ir klīnisko izmēģinājumu direktīva, tajā ir minēts, kā šie izmēģinājumi jāveic, un tad ir arī klīnisko izmēģinājumu direkt, uh, kodeks attiecībā uz zālēm, pastāv bāžas par klīniskiem izmēģinājumiem. Trešās valstīs ir doma pieprasīt uh, eh, atļauj šāds izmēģinājums viegt eh, komisija par to domā, taču pastāv zinām ierobežojumi attiecībā uz kompetenci, uz jurisdikciju. Taču runājot par klīniskiem izmēģinājumiem trešās valstīs, kopienas medicīnas kodeks apga, saka, ka klīniskajiem izmēģinājumiem, kas ir īstenot ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Savienības interesēs, ir jāievēro attiecīgie principi, kas ir līdzīgi klīnisko izmēģinājumu direktīvai. Kā saka Līnes kungs, mēs neuzskatām, ka mēs varam šo jautājumu atrisināt mainot tiesību aktus. Drīzāk te ir runa tieši par tiesību aktu īstenošanu. Mēs nevēlamies, lai klīnisko izmēģinājumu direktīva šai ziņā būtu ierobežoju, ierobežojošāka, kas novest pie tā, ka vēl vairāki klīnisko izmēģinājumu norisinātos ārpus Eiropas Savienības. Mēs gribam panākt labāku kapacitātes izveidu un labākus e, resursus. Te ir runa par resursiem par pārbaudi un caurskatāmīgi. Un nobeigums 20 sekundes. Globalizācija kliniz, eh, kliniskais izmēģinājums jau pastāv, tas nav kaut kas negatīvs, te nav runa par eh, noteikumu mainīšanu, bet par to īstenošanu, īstenošanu, vēlreiz īstenošanu. Liels paldies, saka priekšstādātājs. Mm, jūs tiešām ievērot, jūs runājāt atvēlēto laiku. Es domāju, ka bija ļoti vērtīgi jūsos ieklausīties mūsu vīdes eh, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komitē. Ferguson kungs ir mm, Eiropas eh, mārketinga autorizācijas eh, pieteikumu pārstāvis. Liels paldies Līzes kungam, ka viņš iekļauj šo jautājumu darba kārtībā un par uzaicinājumu uzstāties jūsu vidū. Eiropas zāļu aģentūra e, pētīja, e, kāda ir pacienti, kas nonāk svarīgajos klīniskajos izmēģinājumus. Kā jau sacīja Stefano Sorokungs, viena trešdaļa nāk no Eiropas, viena trešdaļa no ASV un viena trešdaļa no pārējām pasaules valstīm, kā jūs redzat šajā slaidā. Es gribu uzsvērt, ka e, te tiek iekļaut trīs ceturdaļa gan. Uh, 750 eh, tūkstoši pacientu un ir 25 tūkstoši eh, dažādu klīnisko izmēģinājumu vietu 19 valstīs. Un eh, Eiropas zāļu aģentūra ir īstenojusi 215 pārbaudes. Tā nav mūsu juridiskā kompetence joma, tāpēc inspekcijas īsteno dalībvalstu inspektori, bet tomēr ir globāli svarīgi zināt, ka mēs Eiropā paši sekojam kārtībai. Jūs redzat šo slaidu, kurā uzrādās skaitļi, eh, kādi ir kliniskie izmēģinājumi eh, ārpus Eiropas un Ziemeļamerikā. Mēs redzam, eh, cik daudz valstīs kāda kliniska izmēģinājuma notiek Un par to jums stāstīja arī Soro kungs. Jūs redzat, pēc ASV, Kanādas, Krievijas, Brazīlijas ir aģentu, ir Argentīna, Indija. Nu, tās valstis, par kurām to arī varētu gaidīt. Tātad klīniski izmēģinājumi jau tiek īstenot, un Indija un Ķīnā pat laban eh, šī izmēģinājuma norisinās daudz plašāk apjomā, mūsu dati jau ir nedaudz novecojuši. Tagad jūs redzat, kā Eh, pieauga eh, šo eh, inspekciju skaits laikā no 2005. līdz 2010. jo īpaši 2007. gadā mēs izvērsām atjaunot inspekcijas politiku visos pasaules reģionos, un tas arī ietekmē inspekciju skaitu. Un jūs redzat tām tālākajā slaidā, kurās valstī šīs inspekcijas tika īstenotas lai padarītu operatīvāku šo vienlīdzības principu Eiropas Savienības, eh, attiecībā uz Eiropas Savienības standartiem. Eh, te ir runa par to, eh, kādas atļaujas saņem klīnisko izmēģi, izmēģinājumu ies, veikšanas gadījumos. Un jūs redzat, kas ir šo izmēģinājumu veicēji. Un Te pamats ir starptautiskā sadarbība, praktiskā uh, interpretēšana, kādi soļi tiek spērti pirms klīnisko izmēģinājumu veikšanas, un tad praktiski uh, soļi, kā arī uzlabot atbild um, standartu izpildi, un tas attiecas uz um, veselības uh, aprūpes sniedzējiem, un uh, to ir apstiprinājusi mūsu padome. Tālāk pamat uh, punkti. Te nav nekādu juridisko prasību, praktiskie soļi vienkārši pamatojas uz pašreizējo ēs juridisko ietvaru. Ir skaidrs vēstījums virzībai uz ētisko standartu izpildi tiek pētīt, kādas ir iespējamās vājās vietas. Un mēs pieprasām ekspertu padomu saržģītās situācijas, jo secinājumi nevienmēr ir vienkārši un arī vajadzīgs arī sabiedrības paziņojums, sabiedrības informēšana. Un mēs arī skatāmies, kuras iedzīvotāju grupas ir vismazāk aizsargātās. Uh, Tālāk vēl jūs redzat um, slaidu, par kur sīkāk nesāstīšu, nav daudz laika. Tad mēs domājam par pastiprināto sadarbību, tur kopīgi tāda kā lietu sargu struktūra, mums ir divpusējs, <clears throat> divpusēji nolīgumi. Uh, un tāda reģiona nolūgumi, īpaši ar Krieviju, ASV, <clears throat> ir valstis, kas um, Eh, ir arī izveidojuši vairākas institīvas ētikas komitējiem, un tad mēs arī strādājam pie galīgā dokumenta, lai nodrošinātu labāku konsistenci, sniedzot labāku informāciju. Eh, mēs sniedzam ekspertu atzinumus, lai tādā veidā veicinātu mūsu starptautisko sadarbību. Tad šādā veidā mēs varam uh, paļauties uz to, ka visās valstīs pacienti tiek aizsargāti un sniedz mūsu uzticams tāds paldies. Paldies Svinīkungam par šiem ievadvārdiem par Emma Rosbachs kundze un pēc tam Linda Makamī. Un Pita Līza Rosbachs kundze lūdzu. Paldies, paldies, ka jūs šodien esat ieradies šeit, Svinīkungs, saka Rosbachs kundze, un paldies, ka mēs varam diskutēt par šiem svarīgiem jautājumiem. Man ir vairāk jautājumi. Kādas konkrētas, kādas konkrētas pasākums jūs veiksiet, lai šādos gadījumos nākotnē netika pārkāpti etniskie aspekti? Un es vēlētos zināt, kur problēma ir šobrīd, jo ir nepieciešama jauna likumdošana, jūs jau pas to pieminējāt, un eh, jūs izmantojiet patreizējo ietvaru. Kad bija problēmas kurš izdarīja nepareizi, vai EMA ir pārskats par to, kādas kompānijas vai kādi konkrēti cilvēki šos klīniskos pētījumus veids, un vai daudz no šīm kompānijām, no šīm farmakoloģiskajām kompānijām ir Eiropas. Un visbeidzot, es vēlētos dzirdēt, kāda veida sankcijas, ja vispār jūs esat paredzējuši kompānijām, kuras veic negodīgu klīnisko pētījumu? Linda Makevan lūdzu. Jā, e, baigi daudz informācijas pēdējos desmit gados, un patiesībā nav viegli to visu sagramot. Es vēlējos pajautāt vienu jautājumu. Neizliksimies, ka nav klīnisko pētījumu pārkāpumu. Neatkarīgie, ne, neatkarīgās avīzes raksta, ka, piemēram, Indijā šie klīniskie pētījumi ir vienkārši šausminoši. Tātad. Uh, ja ir būtiski un pierādīti pārkāpumi. Ko dara EMA? Ir tādi medikamenti, kuru klīniskie pētījumi tiek apstrīdēti, EMA, ko jūs dariet? Ko jūs dariet ar autorizācijas procesu un palaišanu tirgū? Un vēl es vēlētos pajautāt par klīnisko datu bāzi. Tā tad ir pierādīts, ka vai jūs varētu pateikt, kas tajā čails notiek? Vai tas nozīmē, ka e, tas notiek tikai Eiropas Savienības iekšienē, vai arī nē? Tad kas notiek ar e, bērnu medikamentiem, bērniem domātiem medikamentiem? Tātad, piemēram, apvienotajās, apvienot, Amerikas Savienotajās valstīs. Jūs teicāt, ka e, likumdošana tas Piemēram, ASV varbūt. Eh, Paldies. Un tagad līdz skungam. Paldies, es būšu pavisam īs. Vispirmām kārtām mēs vēlētos Eiropā redzēt daudz striktākus likumus, un, protams, ka mēs vēlētos uh, redzēt arī to, ja, piemēram, kāda zāle tiek paraista Eiropā, bet tā ir tikus kliniski izmēģināta ārpus Eiropas robežām, tad arī šajos izmēģinājumos ārpus robežām tiktu īstenot noteikti, noteikts prasības. Tātad, eh, vai jūs variet apturēt šā medikum, medikamentu palaišanu Eiropas Savienības tirgu, un, piemēram, kā jau Linda Makavens teica, ko jūs teiktu par šiem neatkarīgajiem pētījumiem? Piemēram, es zinu, ka Svinī kungs uzstājās jau arī Strasbūras sēdē, un Jerzānī kungs no Indijas teica, es atceros, ka jūs Svinī kungs piedalījāties šajā sēdē, un Indijas pārstāvi jau teica, ka Indijā ir ārkārtīgi daudz pārkāpumu ar kliniskajiem pētījumiem. Tātad, ko Ēma dara, ja parādās faktuāli pierādīti pārkāpumu gadījumi? Tātad, Indijā cilvēki mirst šajos kliniskajos pētījumos. Kādas ir tā sekas? Prieksēdētājs. Sorokungs un pēc tam Svinīkungs, Sorokungs. Jā, būšu ļoti īs savos izteikumos. Es neteicu, ka ir nepieciešama jauna likumdošana un ka tā būtu pretrunā ar patreizēju likumdošanu. Es savos ievadvārdos teicu, ka mums vajadzētu izveidot tādus noteikumus, uh, Tātad vismaz Eiropā klīnisko pētījumu īstenošanas notik, noteikumu striktināšana diez vai situāciju uzlabos, jo patiesībā tad šie klīniskie pētījumi tiks veikti ārpus Eiropas Savienības. Tātad, tas nav veids ietekmēt noteikums. Mums ir jāpadara klīniskie pētījumi caurskatāmāki. Mums ir jāzina, kā šie klīniskie pētījumi tiek veikti, kas viņos notiek. Mums ir jāizveido arī autorizācijas procedūra tādiem medikamentiem, kur klīniskie pētījumi notikuši ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas ir tas, ko es teicu. Par sankcijām. Uz šo jautājumu ļaušu atbildēt Svinīkungam. Tā tad jā, ir skaidrs, ka ja autorizācijas prasība ir balstīta uz kliniskajiem pētījumiem, un mums kliniskie pētījumi nav pieņemami pēc to izpildes raksturu, tad, protams, ka nevajadzētu to autorizēt. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, Svinīkungam vārds lūdzu. Paldies! Paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem! Vēlreiz man ir jāatgriežas pie jautājuma par juridisko ietvaru. Tātad ēma ir izveidojusi noteikumu kopumu, bet mēs varam darboties tikai un vienīgi patreizējos juridiskajos rāmjos. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šo juridisko ietvaru uzlabotu, bet likumdošanas izmaiņas prasa laiku. Piemēram, noteikti vajadzētu uzlabot likumdošanu klinisko pētījumu caurskatāmības jomā. Cits jautājums ir resursi, inspekciju resursi. Mums būtu jānodrošina tas, lai vismaz Eiropas Savienības iekšienē noteikumi tiktu izpildīti burts burtā. Un, protams, ka vajadzētu arī vairāk izskatīt klīnisko pētījumu, kas veikt ārpus Eiropas Savienības robežām aspektus. Protams, ka visi šo momentu ir jāņem vērā. Un kaut arī pārkāpumu varbūt ir maz, tas ir ārkārtīgi neliels prot procents, tas tomēr izraisa ārkārtīgi lielu rezonanti. Un, protams, ka mēs mēģinam uzlabot kliniskos pētījumus, kas tiek veikti ārpus Eiropas Savienības robežām. Mēs e, mēģinam arī uzlabot šo trešo valstu gan ētiskās komitejas darbu, gan arī noteikumus. Jautājums, vai mums ir saraksts par tām kompānijām, kuras veic kliniskos pērtījumus ārpus Eiropas Savienības robežām? Protams, ka mums ir. Tātad šī informācija mums ir pieejama. Es varbūt vēlētos teikt, ka vispārīgos terminos runājot pētījumu veikšana ārpus Eiropas Savienības robežām un ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, tātad šo pētījumu ir arvien vairāk. Tātad eh, patiesībā gandrīz visi klīniskie pētījumi šobrīd jau ir starptautiskas dabas un eh, kompānijas farmakoloģiskie uzņēmumi darbojās pāri robežām, un līdz ar to arī klīniskie pētījumi tiek veikti veselā virknē valstu, jo viņiem ir nepieciešams ļoti plašs pacientu, pacientu bāze un daudz pacienti. Jā, protams, ka mēs nevaram tiešā veidā uzraudzīt ārpus Eiropas Savienības veiktus klīniskos pētījumus. Līdz ar to sankcijas, kuras mēs varētu pieme, piemērot, ir tikai un vienīgi atteikt palaišanu tirgū. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments. Tātad no vienas puses varbūt mums vajadzētu izmantot šo instrumentu un tomēr mums varbūt vajadzētu izmantot arī iespēju liekt šīm konkrētajām kriminālajām kompānijām pieeju Eiropas Savienības klīnisko pētījumu veikšanas iespējām. Mēs, protams, mēģināsim uzlabot arī informāciju, kas ir pieejama Eiropas publiskajā telpā. Mums ir arī jārunā par to, kāda klīniskie pētījumi tiek veikti Eiropā, kā tiek varvēti pacienti, kāda ir riska pacienti un arī ko pacienti paši un, protams, arī farmakoloģiskās kompānijas varētu darīt, lai aizsargātu pacients klīniskajos pētījumos. Un eh, tas pilnīgi noteikti ļaus mums bez nevajadzīgas, eh, bez nevajadzīga trokšņa izvairīties varbūt no kāda konkrēta medikamenta palaišanas tirgū. Protams, ka ir bijuši gadījumi, kad mēs esam lieguši tirgus autorizāciju, ja inspekcijas ir uzrādījusi, ka ir notikuši būtiski pārtie, pārkāpumi. Uh, Un tomēr vismaz pēc mums zināmajiem datiem mēs nerunājam par to, vai klīniskais pētījums ar kļūdām ir noticis Eiropas Savienībā vai ārpus Eiropas Savienības. Visbiežāk tas tomēr ir saistīts ar konkrētās kompānijas klīniskā pētījuma izvēršanas metodi. Tātad, piemēram, šobrīd eh, attīst, jaunati, eh, jaunatiesības valstīs notiekošie klīniskie pētījumi jau notiek daudz uzmanīgāk. Un, piemēram, šobrīd eh, mēs jau raugamies klīniskajiem pētījumiem, kas tika pabeigti pirms trim, četriem gadiem. Pēdējos gados ir notikusi ārkārtīgi būtiska situācijas eh, izmainīšanās, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs piemērotu konkrētus praktiskus risinājumus, lai būtu ārkārtīgi uzmanīgi, lai turētu rokas pulsa, jo patiesībā mēs e, neesam redzējuši būtiskus pārkāpums klīniskajos pētījumos. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, kā jau teicu, jo ir ārkārtīgi daudz jaunu spēlētāju tirgū ir ārkārtīgi daudz jaunu likumdošanas aktu, kas varbūt nav attiecīgi izsvērti, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs vēl sastapsimies ar pārkāpumiem. Es zinu, ka ir vesela virkne ziņojumu, un ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, klīniskie pētījumi, kurus ir veikušas vai nu farmakoloģiskās kompānijas, vai arī tirgu palaidēja autorizācijas dodošā organizācija. Tātad ir bijuši, tā, ir bijuši gadījumi, kad viņi ir griezušies pie mums pēc palīdzības, lai mēs veiktu neatkarīgu ekspertīzi. Tātad mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mums ir nepieciešama resursi gan inspekciju, gan arī izglītības nodrošināšanas ziņā. Uh, Runājot par datu bāzēm, mēs runājam patreizējā juridiskā ietvara iespējās un, protams, ka izveidot uh, klīnisko pētījumu datu bāzi, kura, kura fiziski atrastos kādā klīnikā. Nākamais, piemēram, pediatriskajos pētījumos, kaut arī varbūt klīniskie pētījumi pediatriskajiem medikamentiem notiek ārpus Eiropas, tad vajadzētu izveidot arī datu bāzi Eiropā. Un tomēr eh, tas eh, nenozīmē, ka CT datu bāze, kura šobrīd nav pakļauta likumdošanas ietvaram, tātad eh, par bērniem datu bāzes noteikumi ir atšķirīgi nekā pieaugušajiem. Un līdz ar to tātad eh, šīs te publiski pieejamie pacienta dati ir mazliet savādāki. Yeah. So, Liels paldies, Sorokungs. Uh ehm, Un paldies Svinīkungam. Es atvainojos, ka diskusija nebija atvēlēts pietiekoši daudz laika. Šis temats taču bija ļoti svarīgs, bet nu, tā viņš bija. Es domāju, ka par šo tematu mēs vēl spriedīsim. Kliniskie izmēģinājumi valstīs ar zemu ienākumu līmeni ir svarīgs temats. Vēlu jums veiksmi darbā, turpiniet šo svarīgo darbu. Gribu novēlēt kolēģiem labu apetīti, atgriezīsimies pie darba pulksten 15. Un tad mēs uh, skatīsim Eiropas telekomunikāciju tīklu vadlīniju izveidi. Nu, tad tiksimies pēcpusdienā. Paldies!